Okay. Uh, good day, everybody. Labrīt, lab, lab, labu pēcpusdienu visiem. Varbūt sāksim mūsu šās pēcpusdienas sēdi. Un es pārslēgšos uz zviedru valodu, tāpēc lūdzu uzliekiet austeņas, lai varētu mani saprast. Hjärtligt välkomna till Godātie kolēģi, jūs esat laipni aicināti šā gada pēdējā komitejas sēdē, un pirmais darba kārtības punkts mums ir darba kārtības pieņemšana. Kā jūs ziniet, darba kārtībā ir vairāki, vairākas izmaiņas, un piemēram 15. punktu mēs izskatīsim tūlīt pēc 4. punkta, un vēl bez tam ir vēl viens priekšlikums, proti 16. Punktu, 7. punktu arī izskatīt pirms tā. Tātad septītais punkts ir piektā vietā, sastā vietā ir 15. punkts un piektais punkts būs rītā. Rītā pēc 14. punkta. Tātad 18. darba kārtības punkts arī būs pēc 5. darba kārtības punkta, bet rītā. Vai viss ir viensprāts, ka tā arī varēsim darboties? Jā, viss ir piekrituši ļoti lieliski, kolēģi. Apsveicu jūs ar šo lēmumu. Un tagad pārējām pie otrā darba kārtības punkta priekšsēdētāja paziņojumi. Šeit rakstīs priekšsēdētājas, bet patiesībā ir jābūt bez es. Tikai iedzeršu drusku kafijas šļurciņu. Vi bara meddela att det kommer att genomföras en work... Es tikai gribēju jums paziņot, ka mēs organizēsim semināru, ko organizē policijas departaments par 2014. un 2020. gada plānu, un tas būs 26. janvārī no rīta. Un e, tas e, būs e, mūsu komitejas pastāvīgajā pastāvīgajā sēžu telpā un programmu jūs esat saņēmuši. Vēl bez tam vēlētos jums paziņot, ka Karolīna Falka, kura strādā mūsu komitejas sekretariātā, ar jauno gadu beigs savu darbu sekretariātā. Un eh, Patiesībā daudziem mums viņas pietik, pietrūks, jo mēs ļoti augstu novērtējam Karolīnas profesionalitāti, viņas spēju vienmēr analītiski izskatīt lietas un palīdzēt mums, un viņa ir palīdzējusi ārkārtīgi daudziem deputātiem. Uh, Mums Karolīnas pietrūks, un ta, viņas pietrūks ne tikai mums kā cilvēkiem, bet arī kā komitejai. Un es viņu iepazinu tikai pirms neilga laika, bet es zinu, ka komitejai un daudziem no jums Karolīna ir nozīmējusi tiešām ārkārtīgi daudz. Protams, es priecājos par viņu, es priecājos par viņas ģimeni, jo Karolīna ir saņēmusi ļoti labu darbu Zviedrijā, līdz ar to Karolīna pati noteikti no tā tikai iegūs, no tā iegūs arī Zviedrija un viņas jaunā darba vieta. Un tomēr mūsu komitejai jūs pietrūkst, Karolīna, lai tev veicās turpmākajā dzīvē. Nu, Tad pārējām pie trešā darba kārtības punkta priekšsēdētāja paziņojumu par koordinatoru ieteikumiem. Jūs esat saņēmuši to elektroniskā formā, un ja iebildumu nav, tad mēs varam eh, šos koordinatoru ieteikumus apstiprināt. Un tagad pārējiem pie 4. darba kārtības punkta. Tā ir viedokļa apmaiņa ar Nodarbinātības sociālo lietu un integrācijas komisāru Lašlo Andoru. Un e, es vēlētos uzsvērt tikai vienu aspektu. Andora kungam ir ārkārtīgi saspringta šās pēcpusdienas darba kārtība, un pulkstenis četros viņam ir jāskrien jau uz citu sanāksmi, tāpēc būtu ļoti jauki, ja mēs šo viedokļu apmaiņu varētu ietilpināt līdz četriem. Un mans priekšlikums būtu sekojoši, lai koordinatori vai arī koordinatora aizvietotāji, piemēram, kaut vai no EPP, SD un ALDES grupa, tātad koordinatoriem divu minūšu jautājums un pārējās politiskās grupas pa pusotrai minūtei un pārējie, dalī, pārējie deputāti runās tad vienu minūti, un tad Andor kungs varētu atbildēt uz uzdotajiem jautājumiem un izteiktajiem komentāriem. Es jau zinu, ka Kornelisens kundze vēlas izteikties, tā ir? Okay. Nē. Tad nesapratu. Līdz ar to, ar šo saspringto darba grafiku, es tagad vēlētos dot vārdu Andorkungam. Un Es vēlētos pateikties Andoru kungam par to, ka jūs esat ieradies jūs saspringtajā, ka tomēr esat atlicinājis laiku šajā saspringtajā darba kārtībā arī mūsu komitejā lūdzu. You, Paldies, priekšsēdētāji kungs, godējumie deputātāms un kungi. Es ļoti priecājos būt ar jums šodien. Es jau dažu no jums pazīstu, it īpaši tos, kas strādā ar sociālajiem um, un nodarbinātības lietām Eiropas parlamentā. Ir ļoti svarīgi tikties šeit un šobrīd, jo dzimuma līdztiesība eh, nodarbinātības un sociālajā politikā ir zināmā mērā priekšnosacījums eh, sociālai eh, līdztiesībai un arī ekonomiskai labklājībai. Līdz ar to es pilnībā atbalstu jūs pūliņus. Ir jānodrošina, ka sievietes un vīrieši iegūst vienādas ekonomiskās e, iespējas e, un ka atšķirības starp puikām un meitnēm pazūd. Jūs izskatāt šos jautājumus politiskā eh, līmenī un arī esošās ekonomiskās krīzes kontekstā, kas, kā zinām, nebūtu nav beigusies. Nesen esam analizējuši, kāds būs krīzes sociālās sekas, koncentrējoties uz to, kas eh, ir nodarbināti, kas nav un eh, kāds ir šo cilvēku dzimums. Bet ir arī citi aspekti, kas var būt potenciāli nozīmīgi eh, attiecībā uz sociālajām sekām. Kāda veida darbvietas tiek zaudētas, kāda ietekme tam ir uz mājasaimniecībām, ko tas skar? Darba tirgus attīstība atšķiras attiecībā um, vai nu mēs runājam par um, pilna laika, uh, puslaika darbiem, kas tiek zaudēti vai iegūti, vai tie ir labi vai slikti apmaksāti, vai strādātāji dzīvo vieni, vai viņiem ir uh, uh, ģimene, vai viņi ir vienīgie naudas pelnītāji, vai arī citi ģimenei pelna. Mēs visi zinām, ka sievietes piekrīt viegli ievainojamai kategorijai šai sakarā. Šai kontekstā nesen iepazinos ar Pasaules attīstības ziņojumu 2012. gadam eh, par dzimumu līdztiesību un attīstību, kas norāda, ka Eiropas eh, priekšrocības eh, dzimumu vienlīdzības jomā ir mazinājušās un, diemžēl, tēt mūsu kontinents lielā mērā līdzinās pārējai pasaulē. Mums tas jāpatur prātā, kad veidojam mūsu politikas. Ja dzimumu līdztiesība netiek iestrādāt mūsu politikās, mums vajadzēs maksāt, maksāt augstu cenu. Uh, to demografisko pārmaiņu dēļ, kas sekos, un uh, ņemot vērā darba tirgus prasības. Eiropas institūcijām uh, ir jāpievērš liela uzmanība dzimumu līdztiesībai visos lēmumu pieņemšanas līmeņos. Un tad pastāstīšu par komisijas eh, iniciatīvām dzimumu līdztiesības jomā, runājot par gudru, ilgspējīgu un iekļaujošu izaugsmu, kas iekļauta Eiropa 2020 stratēģijā. Lai arī specifiska mērķa attiecībā uz sieviešu nodarbinātību Eiropa 2020 stratēģijā neparādās, ir skaidri atrunāts, ka 75% eh, nodarbinātības 20 eh, līdz 64 gadu vecuma grupā būtu jāpanāk ar lielāku sieviešu iesaistīšanu. Eh, sievietes ir milzīgs darba spēka potenciāls. Četri no pieciem eh, vīriešiem šajā vecuma grupā ir darba tirgu. Tas nozīmē, ka viņi meklē darbu vai strādā. Tad uh, sieviešu iesaistījums ir daudz zemāks. Gandrīz viena trešdaļa uh, neiesaistās darba tirgu. Uh, Dzimuma līdztiesība ir svarīgs jautājums Eiropas pusgadā. 11. gada īgada dējā izaugsmas pētījumā uh, tika un EPSCO eh, padomu secinājumos tika norādīt vairāk secinājumu, kā uzlabot sieviešu nodarbinātību. Tik norādīts, ka nodokļu un pabalstu sistēmā vajadzētu eh, palīdzēt otru eh, otrajiem mājasaimniecības pelnītājiem, kas bieži vien ir sievietes. Tāpat vecāku atvaļinājumiem un elastīgākiem darba nosacījumiem vajadzētu palīdzēt garantēt labāku nodarbinātību un darba stundu sievietēm. Uh, un uh, Eiropas uh, pusgada secinājumi ir tādi, ka dalību valstīm ir jāīsteno dažādas politikas, lai cīnītos pret dzimumu nevienlīdzību nodarbinātībā. Attiecībā uz to tika izstrādāta arī pagājušā gada, šī gada jūnijā astoņās dalībvalstīs konkrēti iesacījumi, kā to panākt rekomendācijās norādīts, ka ir jānodrošina pieejami pakalpojumi, jāatbrīvojas no um, negatīviem nodokļu stimuliem otriem mājasemniecības pelnītājiem, jāpalīdz eh, cīnīties pret eh, um, algu atšķirībām. Ar Eiropa plus paktu trīs dalību valstis arī eh, apņēmās papildus eh, rīcības veikt, lai palīdzētu apvienot darbu un privāto dzīvi sievietēm. Un tāpat vairākas dalību valsts norādīja, ka tomēr pie šī jautājuma ir jāturpina strādāt. 2012. gada eh, izaugsmes pētījuma nodokļu ziņojums norāda, ka ir jāpārstrādā nodokļu un pabalstu sistēmas, lai palīdzētu otro maisaimniecības ehm, pelnītāju eh, situācijai. Un eh, tas pats parādījās arī eh, nodarbinātības komitejas sagatavotajā tematiskajā pārskatā. Varam secināt, ka dzimumu līdztiesības jautājumi ir plaši atspogļot Eiropas pusgada izskatītajās tēmās. Mēs turpināsim tos izskatīt arī otrajā Eiropas pusgadā. Komisija cieši vēro, kā dalībvalsts rīkojas un vai tās seko rekomendācijām, kas izteikts šajā jomā. Novērtējot esošo situāciju, eh, kā tas tiek īstenotas, ir svarīgi arī, lai varētu konkrētas valstīm piemērotas rekomendācijas ieviest nākamajā gadā. ESF palīdz dalībvalstīm veicināt dzimumu līdztiesību savās programmās, jo Tas ir viens no ESF svarīgākiem aspektiem, un tā tas eh, saglabāsies arī pēc 2016. gada. Eh, izvērtējums, kas tika pabeigts šī gada beigās, norāda, ka ir spēcīga Eiropas pievienotā vērtība eh, tajā, kā ESF palīdz dzimumu līdztiesībai. ESF ieguldījums ir liels. Attiecībā uz uh, to, kā ir radītas eh, konkrētas eh, politikas dzimumu līdztiesības nodrošināšanai un kapacitātes celšanai, tāpat kā īstenojot rīcības attiecībā uz kurām fondi eh, un finansējums nebūtu pieejami nacionālajos budžetos. Tomēr izvērtējumā mēs konstatējām arī grūtības un ierobežojumus. It īpaši tajā, ka ir mazināts eh, attiecībā uz dzimumu līdztiesību vērsts rīcības esošajā programmā, un ir uh, daudz lielāka paļaušanās uz uh, tā saucamiem soft measures, lai veicinātu uh, uh, šādu dzimumu līdztiesību. Ir labāk jāsaprot, ko tas nozīmē un kā to īstenot. Regulatorijā pakotnē, ko pieņēma 6. oktobrī, komisija ir iekļāvusi uh, vairākas normas, kas pastiprinās struktūrālo fondu ieguldījumu, it īpaši ESF, lai veicinātu dzimumu līdztiesību. Uh, vispārējās regulas projektā ir skaidri aprakstīts uh, dzimumu līdztiesības uh, veicināšanas aspekts visos struktūrālajos fondos. Mēs arī runājam par partnerības uh, līgumiem un operacionālām programmām, kas palīdzēs šo principu īstenot. Par ESF regulējumu komisijas priekšlikums skaidri nosaka, ka dalību valstīm ir jāplāno un jāizno konkrētas rīcības ar konkrēto mērķi veicināt līdztiesības starp vīriešiem un sievietēm. Citiem vārdiem sakot, katrai dalību valstī ir jāveicina dzimumu, dzimumu līdztiesību ar ESF palīdzību ar divējādu pieeju. Eh, ir eh, kopumā tas jāveicina un jāizno konkrēti pasākumi. Papildus tam 2012. gada progresa programma turpinās esošās rīcības un ieviesīs arī jaunus pasākumus. Piemēram, eh, pirmkārt, izstrādāt uz piemēriem balstītu Eiropas Savienības politiku un likumdošanas aktus. Un me, mēs izstrādāsim indikātoru un dzimumu eh, līdztiesības indikātoru sarakstu. Otrais - veicināsim efektīvu apmaiņu ar informāciju un apmācību. Būs eh, šai saistībā ieviest jauni eh, pasākumi, tā skaitā jauna partnerības nolīgumi, apmaiņa ar paraugu praksi attiecībā uz privātām pensiju schēmām. Treškārt, centīsimies veicināt augsta līmeņa iesaistošas debatas par politiku Eiropas Savienības nacionālā līmenī. Ceturkārt, mums vajag eh, plašākus kapacitātes tīklus, lai veicinātu politiku un mērķu īstenošanu. Mums ir jācīnās pret diskrimināciju un jāveicina sieviešu iesaistīšana lēmumu pieņemšanas procesā. Visbeidzot, ja mēs gribam labāk integrēt horizontāls jautājums. Progress ļauj eh, strādāt ar, eh, to, ar dzimumu līdztiesības, nediskriminācijas un cīņas pret nabadzību veicināšanu. Tādā veidā eh, šis viens no progresa pamatprincipiem turpinās iezīmēties visās rīcībās, kas tiek veikts saistībā ar progresu. Un It īpaši mēs veicināsim statistikas datu iegūšanu par uh, katru dzimumu situāciju atsevišķi. Un visbeidzot, arī uh, daži vārdi par ļoti aktuālu jautājumu. Tas ir Baltā grāmata par pensijām. Dokuments, kas šobrīd tiek gatavots, uh, būs uh, E, izstrādāts e, spēcīgi balstoties no dažādu dzimumu skatu punktu. Mēs gribam piemērot pensiju sistēmas e, un mazināt dzimumu atšķirības attiecībā uz saņemtajām pensijām. Baltā grāmata radīs priekšnosacījumus augstai nodarbinātībai gan starp vīriešiem, gan sievietēm visas dzīves garumā un veicināsim arī uh, Uh, veiksmīgs uh, atvaļināšanās uh, pensija un pensijā iešanas nosacījums abiem dzimumiem. Mēs cīnīsimies pret dažādām nevienlīdzībām. Tā izskaitā mm, arī netipiskos darba apstākļos un kas strādā daļlaika darbu, lai maznātu atšķirības starp vīriešiem un sievietēm. Konstatētie šķēršļi bieži vien liek sievietēm saņemt mazākas pensijas un nonākt sliktākā situācijā. Līdz ar to komisija ir apņēmusies nodrošināt, ka dzimuma līdztiesības jautājumi būs neatņemama sastāvdaļa Baltijai grāmatai par pensijām un arī tālākajos dokumentos, kas sekos. Mēs plānojam uzsākt vairākus konkrētus pasākumus, lai cīnītos pret dzimuma atšķirībām, nodarbinātībā, kā arī pensiju sistēmās, padarot eh, nākotnē pensiju sistēmas eh, ilgspējīgas un labas gan sievietēm, gan vīriešiem. Eh, šo balto grāmatu prezentēsim nākamgad un centīsimies uzsvērt novecošanas sniegtās arī iespējas. Aktīva novecošanās nāk rokrokā ar daudzām iespējām. Cilvēkiem joprojām kontrolēt savu dzīvi, būt nodarbinātiem, iegūt sev papildus ienākumus un tāpat laikā arī caur brīvprātīgo darbu eh, dot ieguldījumu sabiedrībā un eh, dzīvojot neatkarīgi no citiem pēc iespējas ilgāk. Eiropa 2020 stratēģijā, Eiropas pusgadā un uh, finanšu schēmās ir iezīmētas nepieciešamie pasākumi, kas ļaus gūt e, ieguvumus e, no e, vēl neizpētītām iespējām, ko sniegtu lielāka dzimuma līdztiesība. Es ticu, ka kopā ar Eiropas parlamentu mēs arvien vairāk iestrādāsim dzimumu aspektu dažādās politikās un veicināsim līdztiesību tajās visās. Dzimumu līdztiesības jautājumu skatot, mēs ņemam vērā, ka sievietes ir atšķirīgas eh, no eh, vīriešiem gan eh, attiecībā uz to, kā tiek organizētas brīvais laiks, gan uz to, ka tas ir, viņas ir vieglāk ievainojams tīri no fiziskā viedokļa. Un izstrādājot ta, politikas attiecībā uz sieviešu nodarbinātību, mums tas ir jāņem vērā. Uh, lai panāktu stabilitāti un mērķis mums tas ir jāizno, pretējā gadījumā to nepanāksim. Dzimuma līdztiesība ir gan ekonomiska, gan sociāla vajadzība. Un neaizmirsīsim, kā lai sasniegtu mūsu mērķus, mums ir jāpalīdz. Mums ir nepieciešama uh, palīdzība gan no sievietēm, gan no vīriešiem. Dialogam jābūt plašam un iekļaujošam lai mēs nodrošinātu veiksmīgu gan nodarbinātību, gan sociālo dzīvi. Lielas paldies, eh, dāmas un kungi, par uzmanību. Esmu gatavs atbildēt uz jūsu jautājumiem. Priekšsēdētāji kungs jau norādīja gan, ka eh, laika man nav daudz. Diemžēl man ir jāpiedalās arī citas eh, komitejas sanāksmē šeit pat Eiropas parlamentā, bet nu kā esam vienojušies. Uh, Es ar lielu prieku vēl apspriedīšu ar jums eh, šo tēmu un atbildēšu jūs jautājumiem. Paldies! Liels paldies Andor kungam! Un, eh, kā jau es teicu, tā tad laika mums nav īpaši daudz un priekšlikums pa divām minūtēm lielajām, grupā, lielajām grupām pēc tam pārējo grupu koordinatoriem pusotra minūte un pārējiem deputātiem viena minūte lai Andor kungam būtu iespēja arī atbildēt uz šiem jautājumiem. Bauers kundze divas minūtes lūdzu. Om du vill ha ordet, det vill säga. Ja jūs gribat ko jautāt. Okay. No translation, thank you. Ah, if, oh, sorry, yeah, if... I say that. Uh... Atvainojiet, es nedzirdēju tulkojumu. Priekšsēdētājs, ja jūs vēlaties izteikties, tad lūdzu divās minūtēs iekļaujieties. Paldies, priekšsēdētāji. Paldies, komisāra kungs, par šo stāstījumu. dzimuma līdztiesība. Ir jautājums, kas atrodas divu komiteju pārziņā. Un tādēļ šķiet, ka šim laikam nav šī, šai tēmai nevienmēr tiek pievērsta pienācīgā uzmanība. Un mēs kā Ziemassvētku dāvanu uztveram to, ka jūs, komisāra Andor, esat ieradies šodien pie mums šajā komitejā. Tā ir lieliski iespēja. Es vēlētos uzdot divus jautājumus. Jūs pieminējāt stratēģiju 2020. Šeit arī esam runājuši par savām bažām kas saistīts ar to, ka ja komisija un dalību valstis nespērs izšķirošus soļus, lai radītu priekšnoteikumus 75% sieviešu nodarbinātībai, tad šo mērķi nevarēs sasniegt. Domāju, ka tas mums visiem ir skaidrs. Un tādēļ būtu labāk vispār pat nepieminēt Barcelonas mērķus, jo dalību valstu valdību pārstāvi nevēlas runāt par šiem mērķiem. Man šķiet, ka problēma ir tā, ka mēs bieži vien aizmirstam šo lietu. Tad, kad runājam par nabadzības izskaušanu stratēģijas Eiropa 2020 kontekstā, tad arī mums rodas problēmas ar mērķiem. Mērķi ir atšķirīgi, Situācija mainās ļoti strauji. Statistikas dati liecina par to, ka ir apmēram 20 miljoni bērnu, kas atrodas zem nabadzības sliekšņa. Pārāk daudz citu datu mums nav pieejams. Mēs gribētu zināt, ko varam darīt šīs problēmas risināšanā. Es redzu, priekšsēdētājs jau tā stingri skatās uz mani, man drīz būs jābeidz, bet man vēl viens jautājums par novecošanu. Mums nav nekādu statistikas datu par šo tēmu. Taču skaidrs, ka sievietes noveco savādāk nekā vīrieši. Sievietes novecojot izjūt daudz lielāku spriedzi un nastu. Ko komisija domā darīt sieviešu interesēs, novecojušu sieviešu interesēs? Paldies! Nu, Paldies, un tagad Tomsenes kundze divas minūtes lūdzu. Uh, thank you very much. Paldies, priekšsēdētāji! Paldies, komisāri! Man ir divi jautājumi. Pirmais par dzimumu integrācijas stratēģiju, it īpaši struktūra fondos. Savā valstī Dānijā es varu novērot sekojošo. Dzimuma integrācija patiesībā nepastāv. Tā nav pieminēta. Ne centrālajā valsts budžetā, ne arī reģionālajos budžetos. Uh, Dāņu šo vārdu pat nav dzirdējuši. Struktūra fondos tās netiek izmantots kā jēdziens. Man tas atrauc divkārši, jo šobrīd mēs izstrādājam jaunu direktīvu, kuras mērķis ir radīt zaļās darba vietas. Dānijas prezidentūra savā darba kārtībā šo jautājumu ir iekļāvusi kā prioritāti. Un viena no prioritātēm ir radīt zaļās darba vietas. Manuprāt, Runājot arī par šīm zaļajām darbvietām, noteikti nedrīkst aizmirst sievietes. Viņām ir vajadzīgas kvalifikācijas, protams, bet sociālais fonds nepiemina sievietes konkrēti. Man liekas, ka tā ir problēma. Komisijai kaut ko vajadzētu darīt. Es domāju, ka jums ir jāsadarbojas ar enerģijas ģenerāldirektorātu, ar Otingeru ģenerāldirektorātu un jāvienojas par to, ka radot zaļās darbvietas, daļa no tām ir jāpiešķir sievietēm. Un runājot par struktūrālo fondu, struktūra fondiem arī tur dzimuma integrācija jāparedz. Otrs jautājums. Man ir bijis iespēja apmeklēt dažādus reģionus Eiropas Savienības dalību valstīs, kurās dzīvo Romi. Jūs šeit runājat par neapmaksātu darba vietu, da, da, darba spēku. Arī Romi bieži vien ir šāds te neapmaksāts darbspēka avots. Kas notiek ar Romu sievietēm? Kā notiek viņa integrācija sabiedrībā? Un kā tiek iztērētie līdzekļi, kas ir domāti Romu atbalstam? Parvanova. Paldies! Parmanovs kundze nav ieradusies. Vai ir vēl kāds cits no Aldas, kas vēlētos uzdot jautājumu? koordinatoru vārdā. Nē, tad dod vārdu Kornelisens kundzei. Pusotru minūtu lūdzu jums. Okay, thank you. Paldies. Andor kungs, paldies, ka ieradāties šodien pie mums. Gribētu uzdot vairākus jautājumus par Eiropas pusgadu. Iespējams, jūs zināt, esmu referente pašiniciatīvas ziņojumā nodarbinātības komitejā par šo tēmu. Dzīmuma dimensija noteikti parādīsies šajā ziņojumā. Eiropas pusgads un stratēģija Eiropa 2020, protams, pilnībā ir saistīta ar sievietēm, jo sievietes ir lielākais neizmantotājs, darb, lielākā neizmantotā darba spēka daļa. Tāpat arī eh, nabadzīgo cilvēku vidū vairāk ir sieviešu Eiropā. Teorētiski visi šie mērķi ir burvīgi, piemēram, Eiropa 2020, gan ekonomiskie, gan sociālie mērķi tur parādās, ir arī Eiropas pusgads, kas eh, it kā domāts, lai šos mērķus drīzāk sasniegtu. Taču praksē vismaz pagājušo gadu mēs īpaši neredzējām nekādus rezultātus visiem šiem postulātiem, vismaz necerētos rezultātus. Visos līmeņos redzām cīņu par kompetencijām, par varu un ietekmi, šķiet padome, ekofins, EPSCO cīnās par kompetenci. Igadējā izaugsmes pārskatā uh, E, nodarbinātības komiteja, e, ekonomikas komiteja, sieviešu tiesība apakškomiteja, viss cīnās par ietekmi. Esmu pārliecināta, ka arī jūsu komisijā dažādie ģenerāldirektorāti cīnās par to, kur pārziņā būs tā vai cita tēma. Mēs tiešām vēlamies, lai jūs rūpētos par to, ka gan nodarbinātības, gan arī e, sieviešu dimensija tiktu iekļauts visās šajās stratēģijās. Visi 250 miljoni sieviešu Eiropā reiķinās ar jums. Nodokļu uh, politikas izmaiņa, kas ir paredzēta šobrīd komisijas priekšlikumos, nāks par labu sievietēm. Gribētu uzdot sakošo jautājumu. Būs dalību valstu reforma programmas, vai jūs aicināsiet dalību valstis iekļaut dzimumu integrāciju kā vispārīgu tādu dimensiju? Un pēdējais, Beres ziņojumā ir uh, tāds punkts, ko mēs kā sieviešu apakškomiteja ierosinājām, proti rakstīt ēnu ziņojumu. Ēnu ziņojumu varētu rakstīt nevalstiskās organizācijas pa pusgadu. Jāna Kudakis. Un tagad Jāna Kudakas kundzei pusotra minūte lūdzu. Welcome, Komisāra kungs, man liels prieks jūs šeit redzēt. Mēs dzīvojam ļoti interesantā laikā. Es vairs neatceros, kurš to teica, bet to kāds jau ir teicis. Manuprāt, jūsu portfelim ir īpaši būtiska loma ekonomikas atvesļošanas nodrošināšanā. Man liekas, principā sievietēm ir jādod izvēles iespēja strādāt vai nestrādāt, bet lai arī ko viņas darītu, viņas viss ir vienlīdz vērtīgs. Man ir ļoti, ļoti patika jūsu komentārs par to, ka ir jāatzīst arī atšķirības starp dzimumiem. Tas nozīmē, ka ir nepieciešama vienlīdzīga spēles noteikuma darba tirgo. Es domāju, to jūs cerēju, ka to jūs domājat. Tālāk par dekrētu atvaļinājumu. Es neesmu pret dekrēta atvaļinājumu, bet man šķiet, ka ir labāks veids, kā risināt šo problēmu. Nevienmēr uh, vajadzētu sievietēm to uzspiest, vajadzētu drīzāk ieviest arī vīriešu pēcdzemdību atvaļinājumu, kas apvienotā karalistē ir populārs. Tas ir mazāk definēts, tas ir vairāk elastīgs. Un, uh, tas neļaus arī diskriminēt darba devējiem darba ņēmējs, jo nekad nevar zināt, vai tās vai māte būs mājās. Ko jūs par to domājat, nu, salīdzinot to ar tradicionālo sieviešu dekrētu atvaļinājumu? Otrs jautājums. Mērķi un kvotas, manuprāt, ir tāds skatīšanās no, no augšas uz leju sievietēm. Ko jūs personiski domājat par sievietēm? Vai viņas pašas varētu uzņemties atbildību, ja viņas tiešām jāgrož? Un pēdējais jautājums ir par pensiju. Jā, arī es domāju, ka pensija jābūt saistītai ar dzimumu īpatnībām, taču mums šobrīd ir problēma tiesā ar tiesas spriedumu, kas attiecas uz šo lietu. Es ceru, ka šis spriedums būs saistīts ar riskiem un riska izvērtējumu. Bet gribētu jūs atgādināt, komisār, ka pensijas atrodas dalībvalstu kompetencē. Paldies, Janaka Dakas kundzei. Figurēda kundzei tagad bija jāņem vārds, bet eh, šeit nav ieradies neviens no GNGL, un tagad Sinklērs kundzei pusotru minūtu lūdzu. Thank you. Uh, Paldies, priekšsēdētāj. Komisārkungs, man prieks jūs šeit redzēt. Jūs runājat par dzimumu integrāciju. Teicāt, ka ir sievietes jāatbalsta lēmumu pieņemšanā. Es domāju, ka reizēm sievietes loma mazajos uzņēmumos ir apšaubām. Darba devēji nevēlas pieņemt sievietes. Es domāju, ka praksē mums ir jādara tas, ko mēs sludinam vārdos. Kāpēc tikai astoņas no 22 komiteja priekšsādātēm un deviņi no 12 komisāriem ir sievietes? Kāpēc Eiropas parlamentā ir tikai 20% deputāšu sieviešu? ja mēs nevaram atbalstīt sievietes Eiropas parlamentā, kur, kur tas nerada nekādas sliktas ekonomiskas sekas, kāpēc jūs domājat, ka uzņēmumiem apvienotajā karalistē būtu jātic jums un jāuz, jāpieņem 20 pro, tik daudz procentu sieviešu, kā jūs šeit sakat? Jūs nevēlat šos savus noteikumus ieviest pat Eiropas Savienības iestādēs Kad bija pēdējā reize, kad parlamentam bija sieviete priekšsādātāja? Es domāju, jūs vārdu nesaskan ar darbiem. Paldies. Paldies, Sinklērs kundzei, un tagad dodu vārdu Moriņša Tē kundzei. Uh, Vienu minūtu lūdzu nepārsniedziet. Excusez-moi. Euh, quelques points, Paldies, priekšsēdētāji komisāri, paldies, kā atnācāt. Man ir vairāk jautājumu komentāru. Pirmkārt par algām. Jūs norādījāt, ka bieži vien sieviešu alga ir otrā alga mājasēmniecībā. Kā mēs varētu darīt tā, lai dalību valstis pārskatītu budžeta sistēmu, tā lai sievietes alga nebūtu tāda kā papildus alga vīrieša algai, bet lai tās būtu vienlīdzīgas algas. Otrs par karjeras iespējām. Mēs redzam, ka ir ļoti daudz, kas darām šajā jomā. Šobrīd bērniem dzimstot sievietes strādā aizvien mazāku šo te savu karjeras laiku. Uh, ģimene it kā iegulda ļoti liels līdzekļus vienlīdzīgā audzināšanā, lai meitenes tiktu audzinātas līdzīgi kā zēni, tad varbūt mums vajadzētu palīdzēt sievietēm karjeras jomā pēc tam. Tas būtu loģiski. Treškārt, esam noteikuši, ka Eiropas sociālais fonds labi jāpārvalda dalībvalstīs. Esmu jau izteikusi savus domas par to, bet šeit es gribētu, lai mēs eh, izteiktu tādu noteikumu, ka dalībvalstīm noteikti. E, struktūra fonda apguvē ir jāpiemina dzimuma līdztiesība. Ceturtais punkts. Mēs daudz ko prasam privātu uzņēmumiem, bet es domāju, ka arī valsts iestādēm būtu jāveicina sieviešu vīriešu līdztiesību. Paldies, un tagad Plomas kundzei vārds. Paldies, prieksēdētāji kungs, godātais komisāra kungs, paldies par jūsu prezentāciju. Mēs uzskatām, ka jums ir būtiska loma spēlējama šajā tik, Eiropai tik skvar, svarīgajā krīzes periodā. Jūs savā runā teicāt, ka dzimuma līdztiesība ekonomiskajai attīstībai ir ārkārtīgi svarīga, un jūs pamudināsiet dalību valstis īstenot tā saucamo dzimuma līdztiesības aspektu pilnīgi visos līmeņos. Mans jautājums - ja dalību valstis neņems vērā jūs teikto un nepildīs jūsu prasību, ko jūs darīsiet? Kas notiks? Vai jūs variet iejaukties vēl kādā veidā, vai jūs variet iejaukties dalību valstu rīcībā? Es jums, protams, varu šeit nosaukt veselu virkni piemēru, un tomēr jūsu darbs ir uzteicams, īpaši dzimuma līdztiesības jautājumā, un tomēr mans jautājums, vai jūs variet iejaukties un kā, ja dalību valsts nepildīs jūsu uz noteikumus. Priekšsēdētājs, paldies! Izskatās, ka vairāk neviens runāt gribētājs nav no auditorijas puses, un tagad es vēlētos dot vārdu Andor kungam, lai atbildētu uz uzdotajiem jautājumiem. 15 minūtes, un tad jums ir jāskrien prom. Lūdzu, Andor kungs, paldies! Paldies par visiem interesantajiem jautājumiem un komentāriem. Protams, dažkārt komentārs tiek izteikts jautājumu formā, bet par visu pēc kārtas. Vairākos komentāros un jautājumos parādījās viens un tas pats aspekts, eh, proti par mērķiem. Vai tie būtu stratēģija 2020, kurā runiet par nodarbinātību un nabadzību, vai arī tie būtu dzimumu līdztiesības vai dzimumu mērķi, kuros runiet kaut vai piemēram par sieviešu īpatsvaru vadošajos amatos Eiropā. Manuprāt, mērķiem ir ļoti būtiska loma, jo visi jau ir vienojušies par šiem mērķiem, un, ja vienošanās ir panākta, ja mērķi tiek izvirzīti, tad, protams, tiek šo mērķu sasniegšanai ir jābūt uh, izpildāmai. Protams, ja mērķis ir nereāls, tad mērķis zaudē savu motivējošo kapacitāti un tas zaudē savu potenciālu apvienot visus iespējamos šā mērķa īstenotājus darbībām. Sāksim ar pirmo jautājumu. 75% mērķis sieviešu nodarbinātībai, vai tas ir izpildāms? Patiesībā šobrīd nav nekāda prognoža, vai tas varētu tikt sasniegts vai nē. Līdz ar to ja netiks būtiski mainīta politika un ja rīcība būtiski nemainīsies, tad 75% mēs nesasniegsim. Un te jau ir tas āķis. Dalību valstīm ir jāizmaina sava rīcība, un ne tikai dalību valstīm, arī ES līmenī. Uh, Protams, es piekrītu jums, ka 75% šis mērķis tika izvirzīts pirms apmēram 18 mēnešiem, kad Eiropas Savienības padoma apstiprināja komisijas priekšlikumus, un tas bija pirms finanšu krīzes pilnīgā uzplaukuma, un, diemžēl, visiem šobrīd jau ir skaidrs, ka krīze vēl nav beigusies. Protams, ka šim mērķim bija nolūks palielināt nodarbinātību, stiprināt darba tirgu, bet patiesībā pēdējos mēnešos ir pierādījies, ka, neskatoties uz centieniem, ekonomiskā izaugsme mazinās un nevis stiprinās. Tas ir Eiropas vidējos skaitļos, protams. Uh, Līdz ar to tāds ir status quo un eh, pēdējā notikuma attīstība situāciju padara vēl grūtāku. Un tomēr es uzskatu, ka šos mērķus vajadzētu paturēt kā sava veida vīziju, ja nepieciešams tos var pārskatīt, un tomēr mēs joprojām esam Eiropa 2020 stratēģijas izpildes agrīnā etapā. Un es iestātos par to, ka vajadzētu varbūt mazliet pārskatīt politiku un efektīvāk darboties mērķu sasniegšanā un nevis samazināt latiņu un samazināt mērķus. Tāpēc nākošajā, nākamajā gadā mēs vēlamies izstrādāt nodarbinātības pakotni un esam pilnīgi pārliecināts, ka šajā nodarbinātības pakotnē, kur sagatavosim nākamajā gadā, parādīsies arī dzimumlīdztiesības jautājums. Viena kundze uzdeva jautājumu par eh, nabadzības samazināšanas mērķi. Jā, šobrīd Eiropā daudz zaudē darbu, situācija nebūtu nav viegla, bet varbūt problemātiskāk ir tas, ka Eiropa kļūst arvien nehomogēnāka. Atšķirības starp dalību valstīm tikai aug, un tas realitātē nozīmē to, ka valstis, kuras mēs eh, tādas vārdkopas nosaukumā saucam par perifērajām valstīm, tām ir grūti darboties tāpat kā citām. Runājot par tā saucamajām dzimumu kvotām, es personīgi uzskatu, ka ja kvota ir adekvāti nodefinēta un ja kvotu ir izvēlējušies adekvātā laika termiņā, tad kvotām ir jēga. Es eh, esmu dzirdējis argumentus par to, ka nevajag vienmēr runāt par kvotām un nevajag runāt par kvantitatīviem procentiem šajā kvotu jautājumā, un tomēr šis jautājums atkal un atkal parādās, un esmu to pārunājis ar Fonderlainas kundzi, kas ir Vācijas nodarbinātības ministre. Un vēlētos varbūt pateikt arī viņas teikto, ja tā saucamie nestriktie instrumenti nedarbojās, brīvprātīgi instrumenti nedarbojās, tad varbūt vajadzētu ieviest noteiktu laika punktu, kad šīm izmaiņām ir jābūt izpildītām. Un, protams, tas jau nav patronizējoši. Mēs eh, runājam gan ar sociālajiem partneriem, gan ar politikas veidotājiem, gan ar pilsonisko savienību par šo mērķu izpildi. Un eh, Tādējādi mēs mēģinam panākt visiem pieņemams sociālos un ekonomiskos mērķus. Jautājums par to, cik striktiem mums ir jābūt šo mērķu īstenošanā un mērķu uzstādīšanā Eiropas Savienības līmenī. Protams, tas ir atkarīgs no konkrētās situācijas. Protams, ka varbūt katrai valstī atsevišķas rekomendācijas, piemēram, ieteikums izveidot eh, bērnu aprūpas iestādes, bērnu dārzus. Un eh, tāpat, piemēram, runa iet arī par vienādu pensionēšanās vecumu sievietēm un vīriešiem. Protams, tas ir ārkārtīgi spēcīgs instruments, bet, piemēram, citās jomās, kurās kompetence no juridiskā viedokļa raugoties ir dalību valsts kompetencē un Eiropas Savienība var piepalīdzēt, piemēram, ar politisko mērķu un instrumentu izstrādi, tad tur Eiropas Savienībai varbūt uzraugot šādu attīstību pareizajā virzienā, tur Eiropas Savienībā ir būtiskāka loma. Tomēr domāju, ka vajadzētu izveidot politisku gribu, politisku vēlmi kaut ko panākt. Un ja šī politiskā vēlme netiek dalīta nacionālā vai reģionālā līmenī, tad Eiropas Savienība var tēlot skolotāju un profesoru, cik ilgi grib jēgas tam nebūs. Tāpēc es uzskatu, ka ir svarīgi, lai uz vietām cilvēku saprast, cik tas ir svarīgi. Protams, ka mums ir jāatbalsta pilsoniskā sabiedrība, mēs atbalstam dažādas kampaņas, mēs atbalstam sadarbību ar dažādiem partneriem, mēs atbalstam arī pilotu projektus, tādus projektus, kas eh, veicina paraugu prakses izplatīšanos un eh, Dalību valsts ar Eiropas sociālā fonda palīdzību var izveidot un īstenot tādas programmas, uh, kuras veicina paraugu prakses izplatīšanos. Runājot par tā saucamo Eiropas pusgadu, šobrīd šis pusgads ir uzsācis savu otro etapu. Tikai vēlējos piebilst, ka ar dalību valstīm konkrēti izstrādātām rekomendācijām mēs esam izstrādājuši ļoti būtisku un spēcīgu instrumentu. Un esmu viensprāts ar tiem, ka tas ir tikai leģitīmi un ne tikai spēcīgi, ja šīs rekomendācijas tiek izstrādātas eh, salīdzvarotā atmosfērā. Līdz ar to man ir būtiska loma šeit spēlējama, jo pirmajā pusgadā mēs sagatavojām dokumentus kopā ar Ekofin, un tur parādījās arī nodokļu joma, un nodokļu joma gan uh, sabiedriskā sektora finansēšanā, gan arī vispār nodokļiem jau ir būtiska loma darba tirgus sakārtošanā. Nevienmēr būtu jārunā par sava veida cīņu. Tas bieži vien ir jautājums par neatliekamības pakāpi un par normālu ekonomisko attīstību, tātad kurā jautājumā kurš arguments nospēlē ekonomiski lielāku lomu patreizējā finanšu nestabilitātes situācijā, tad eh, ekonomika dominē ikvienas darbas kārtības punktu. Un kad Eiropa būs eh, tikus pāri šai īslaicīgajai krīzē, esmu pārliecināts, ka mums būs vieglāk izstrādāt politiski sabalansētākus lēmumus. Bet mums pēc iespējas ātrāk ir jātiek laukā no šīs krīzes pretējā gadījumā mēs par to maksāsim pārāk dārgi. Runājot par eh, to, kā izpildīt mūsu apsolīto, jā, Eiropas Savienības nodarbinātības eh, ornaments kļūst ar vien daudzveidīgāks un eh, tiek izstrādāts arī dažādi veidi politikas tā atbalstam. Bet runājot par dzimumu līdztiesību, dažādu darba vietu ieņemšanā un ātrākā karjerā, kā arī politiski vadošos amatos, jā, šeit vēl ir daudz darāmā. Un e, mēs ceram, ka tas arī tiks darīts. Protams, ka labi piemēri tikai palīdz, bet kaut vai ņemsim mani. Es e, esmu vienīgais komisārs, kurām gan kabineta vadītāja, gan arī mana vietniece ir sievietes. Un eh, kaut vai, piemēram, runājot ar komisāru kolēģiju, tad es mēģinu uzstāties kā piemērs. Jā, bet ja mēs runājam par ļoti striktiem instrumentiem, par obligātām kvotām, tad esmu pārliecināts, ka būs daudzi, kuri tam iebildīs. Līdz ar to mums ir nepieciešams rast pareizo līdzsvaru pareizo līdzsvaru, kombinējot kopā spēcīgus instrumentus un arī varbūt pārliecinot vēlētājus par pareizā kandidāta izvēli, jo es uzskatu, ka tas ir pareizais ceļš. Priekšsēdētājs, paldies! Paldies Andor kungam par to, ka ieradāties mūsu šās pēcpusdienas komitejas sēdē. Jā, mēs jau kādu kādu laiciņu esam mēģinājuši tikties šādā fórumā, un beidzot mums tas izdevās. Ir lieliski, ka mums beidzot ir izdevies aprunāties. Paldies, Andorkungs, ka jūs esat ieradies šeit! Okay, do... Godātās deputātes, godātie kolēģi, turpināsim. Es eh, runāšu zviedru valodā, uzliekiet lūdzu austiņas. Kā jau mēs vienojāmies darba kārtības izmaiņu aspektā, mēs pārlecam uz septīto darba kārtības punktu. Nodarbinātība un sociālajie aspekti apsakojumā par izaugsmu 2012. gadā. Un došu vārdu nekavējoties Kornelisens kundzei lūdzu. Thank you, Chair. Paldies, priekšsēdētāji. Man šķita, ka būtu loģiski izskatīt šo darba kārtības punktu uzreiz pēc eh, komisāra Andoru uzstāšanās, jo mēs ilgstoši jau tēt runājam par Eiropas pusgadu un jauno izaugsmas pētījumu kopā ar viņu jau to apspriedām. Es esmu referente nodarbinātības jautājumos, un mēs te ievietosim arī eh, dzimumu līdztiesības jautājumus ziņojumā. Eh, daudz kas par eh, dzimumu aspektu jau ir pieminēts Eiropas 2020 stratēģijas un Eiropas pusgada kontekstā. Mums šai pusgadā kā parlamentam oficiāli pilnvaru nav, bet ar iniciatīvas ziņojumu mēs gribam eh, panākt to, ko ekon arī ir nolēmuši panākt. Tas ir iegūt pilnvaras. Nekur nav teikts, ka mums tādas nevarētu būt. Un nu mēs vismaz eh, balsosim par parlamentā atzinumu un varēsim to nosūtīt padomēji, kas varēs to ņemt vērā pavasara samitā. Cerams, ka kaut kur pie tā ar to arī nonāksim. Savā ziņojumā es eh, konkretizēju piecas prioritātes. Un centīšos, lai parlaments tiešām nosprož prioritātes tā vietā, lai visu samet vienā lielā čupā. Un eh, pāris aspekti ir ļoti cieši saistīti ar eh, tieši dzimumu jautājumu, kas daļēji iet eh, pretim mērķiem, ambīcijām, kas ir pārāk zemi nosprausti attiecībā uz sieviešu līdztiesību, kas bieži nav pat pieminēta nacionālajās reformu programmās. Varat redzēt manās ieteikumos, ka dzimumu ehm, integrācijas aspekts, par to es gribētu dzirdēt jūsu komentārus. Rītdien ir gala termiņš eh, nodarbinātības komitejā komentāru ies, grozījumu iesniegšanai. Un, ja arī šajā komitejā ir kādi grozījumi, ieteikumi, es ļoti labprāt tos tad uh, iesniegtu. Nu, protams, tādā gadījumā es tiem piekritīšu pati. Nu, lūk, tas arī viss. Lēs paldies jums! Un tagad eh, kolēģi un kolēģis mums iespēja izteikties par šo tēmu. Ordet är fortfarande fritt. Jums joprojām ir iespēja izteikties par šo jautājumu. Balā eh, kundze, lūdzu. Lielas paldies, priekšsēdētāji. Lielas paldies par man doto iespēju izteikties. Paldies arī par šo ļoti interesantu, eh, par interesantiem un plašajiem grozījumiem. Es gribētu uzdot dažus jautājumus, lai labāk saprastu, kāds bija sākotnējais nolūks grozījumā numur septiņi. Būtu ļoti jauki uzzināt, ko autors domāja ar eh, sociālajiem automatiskajiem stabilizatoriem. Nu, tas nav īsti pašsaprotam, ko tas nozīmē. Kā saprotu? Mēs runājam par sociālās aizsardzības sistēmām, bet, nu, ko jūs saprotat ar sociāliem automātiskiem stabilizatoriem? Nu, man tas nešķiet eh, pats par sevi saprotams. Nākamais jautājums eh, saistībā ar devīto grozījumu. Arī te nav pilnībā skaidrs, ko mēs lūdzam komisijai darīt. Te ir runa par to, ka tiek analizēta ietekme uz uh, pensiju reformu, ietekme uz sieviešu dzīvi un tāpat kā to ietekmē nu, nodokļu sistēmas. Es īsti nesaprotu, kas tiek domāts ar šīm nodokļu sistēmā pēdējā grozījuma mm, rindiņā. Zināmā mērā man šķiet, ka nu, tas ne tikai man, bet arī citiem varētu nebūt skaidrs. Jag eh, eh, lämnar ordet till fru Corneliusson så kan du förklara. Varsågod. Corneliussons kundze dod vārdu. Ja, perhaps, uh, we, we... Jā, Mēs varētu pārstrādāt teksta redakciju, ja šobrīd jā šķiet neskaidra. Septītais grozījums par sociālajiem automātiskajiem stabilizatoriem. Faktiski sociālais nodrošinājums kā automātisks nodrošinātājs. Lai uzturētu cilvēku pirktspējas līmeni, ekonomika nekristu uh, Um, ātri lejup ar, ar vien lielāku cilvēku bez darba skaitu, kas nevar iegādāties uh, preces, uh, uzņēmumu bankrotē un ar vien vairāk uh, cilvēki neko nevar pirkt. Mēs runājam par to, ka vajadzētu uzturēt pirktspējas līmeni. Bet, nu, varbūt tiešām šo domu varētu atspogļot tekstā arī skaidrāk. Varam pie tā piestrādāt. Devītais grozījums Ikgada izaugsmes pētījumā ir runāts par daudziem tautsamniecības pasākumiem, ko var īstenot, lai nodrošinātu to, ka pensijas nākotnē e, garantē adekvātu iztiks līmeni, un bieži vien pensijas nemaz netiek skaidri pieminēts. Bet e, tās ir viens no lielākiem izdevumiem, kas e, valdībām jāveic. Tikpat kā visas valsts eh, šobrīd reformē savas pensiju sistēmas, mēs gribam pateikt, ka arī to darot, vajag pievērst uzmanību dzimumu līdztiesības jautājumiem. Ir jāizvērtē eh, dzimumu aspekts eh, šis reformas veicot. Tāpat ir jānodrošina, ka tas ierakstās un ņemot vērā citus ienākumu veids un nodokļu pasākumus, jo bieži vien pensijas un nodokļu iniciatīvas ir pretrunā viena otram. Tādā veidā, ka kādai konkrētai sievietei iespējams eh, ienākumi, eh, ienākuma līmenis krītas vēl eh, stiprāk. Lūk, tas ir tas, ko gribam pateikt. Mums ir jāizvērtē dzimumu aspekts katrā konkrētas konkrētas konkrēt sievietes ienākuma līmenī. Paldies! Okej, okay, och jag vet inte om kommissionen vill Paldies! Un uh, Engstedes kundze no komisijas vēlas ko teikt? Nē. Izskatās, ka arī mūs, no mūsu komitejas neviens vairāk nevēlas runāt, un līdz ar to mēs varam pāriet pie nākamā darba kārtības punkta. Un tas ir 15. vecajā darba kārtībā. Vai nē? Atvainojos. Kā jau Kornelisens kundze teica, par šo punktu mēs rītā balsosim par Kornelisens kundzes ziņojumu. Tātad rīt, no rīta mēs par Kornelisens kundzes ziņojumu balsosim. Un eh, tagad tiešām esam noslēguši šā punkta numur 7 izskatīšanu. Dodu govīnu.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 Atvainojos, tagad es pārlecu uz eh, angļu valodu. Tā tad runiet par sieviešu un vīriešu līdztiesību Eiropas Savienībā 11. gadā. Un eh, dodu vārdu uzreiz referentei Intveltas kundzei. Lūdzu. Yes, thank you, Chair. Jā, paldies, priekšsēdētāji. Man būs jāsakās ļoti īsi, jo atvainojiet, kolēģi, bet Pirms sēdes sanāksmes, kā jau norādīju, man būs jūs jāapmet pēc 10-15 minūtēm, lai piedalī, lai tiktos ar Eiropas centrālās bankas prezidentu. Tā kā pavisam ātri pastāstīšu. Tas ir e, eh, ikad ziņojums par e, dzimumu līdztiesību. Un vispārīgs komentārs, domāju, ka mums ir jāpārdomā, kā mēs varētu būt ar lielāku ietekmi uz dzimumu līdztiesības politikām, jo iepriekš jau diskusijās eh, ar eh, viedokļu apmaiņā ar komisāru Andāru eh, tika norādīts, ka mēs Eiropas Savienības līmenī varam nosprost ļoti cēlus mērķus, bet ja dalība valsts negrib tos īstenot, tad ikgada ziņojumi Nav nekas vairāk kā rituāls, ko, nu, ja mēs gribam to nosaukt ļoti diplomātiski. Pavisam īsi dažas galvenās domas. Pirmkārt, Jautājums par eh, ekon sieviešu ekonomisko neatkarību. Te vajadzētu uh, izteikt dažus komentārus. Bieži vien par to jau esam runājuši iepriekšējo gadu laikā, un es negribu atkārtot visu jau agrāk teikto. Esmu um, uzsvērusi atsevišķus aspektus, kas, manuprāt, ir svarīgi. Pirmkārt, atsauce, protams, uz ļoti uh, Um, joprojām pastāvošo atšķirību um, algu līmeņos uh, vīriešiem un sievietēm. Neskatoties to, ka mēs bieži esam pievēršuši uzmanību šo problēmu, problēma nekādā ziņā nav mani, mazinājusies. Mums vajag rīcības plānu vai ceļa karti vai konkrēts cits pasākums, lai pret to cīnītos. Un um, man iekvās arī pasaka, ka lai arī mums jākoncentrēs to, lai stiprinātu sieviešu pozīciju darba tirku, mums jāraugās arī nedaudz tālāk, nākotnē. Un jāatceras, kā jaunas meitenes un sievietes eh, labāk strādā, kā labāk, veiksmīgāk izglītības jomā darbojas kā vīrieši. Un mēs varētu paraudzīties uz apgriestu situāciju. Ja mēs gribam panākt uz zināšanām balstīt ekonomiku, un jo labāks izglītības līmenis, jo vērtīgāks ir darbinieks, tad, nu, te varētu mainīties diskusijas par darba tirgu un dzimumu aspektu tajā. Tātad tas tik tālu par atšķirībām sieviešu un vīriešu algu līmeņos. Vēl mēs atsaucamies uz eh, aspektu, ko mēs bieži vien piemirstam. Mēs runājam par tiesībām uz eh, pensijām un um, atš pensiju atšķirību mazināšanu, bet mums jāpārdomā laulības likuma ietekme uz sieviešu ekonomisko stāvokli. Jo nu, es nezinu, kā tas ir citās valstīs, bet vismaz manā valstī statistikas dati norāda, ka sievietes bieži vien pēc šķiršanās zaudē līdz 25% savu ienākumu un vīrieši vidēji iegūst 7% papildus ienākumu. Tas ir jāpaturprātā runājot par uh, sieviešu ekonomisko neatkarību. Ir arī neliela, um, neliela kvotu piesaukšana, lieta, par ko mēs bieži vien pēc būtības uh, ne, vi, nesam vienojušies un ko es pieminēju iepriekšējos ziņojumos. Un uz to ir bijis jau agrāk norādīta atsauce, un es domāju, ka komisijai vajadzētu apzināties, ko dalībvalsts šajā jomā dara un kādas uh, ir tās sekas. Uh, Otrā tēma ir dzimuma līdztiesība ārpus Eiropas Savienības. Mūsu ārpolitikā, kā tā iezīmējas. Pirmkārt, man šķiet, ka visi apzinās dzimumu dimensiju arābu pavasarī. Un es domāju, ka mums vajadzētu veicināt Eiropas komisiju vai, nu, precīzāk, augsto eh, pārstāvi ārlietās, pievērst īpašu uzmanību šim aspektam, jo varētu izrādīties, ka Ārābu pavasara valstis iegūs demokrātiju un brīvību, bet eh, šo valsts sievietes neko neiegūst vai pat zaudē. Otrā tēma ir ļoti satraucošais šā attīstība vai precīzāk attīstības trūkums piektā mērķa saistībā. Piektais mērķis ir uzlabot uh, māšu veselību. Uh, mērķis uh, nav gan uh, veiksmīgi sasniegts, un tas nav tikai finansējuma trūkuma dēļ. Tas ir lielā mērā saistīts arī ar to, kā mainās attieksmes, mainās uh, nostājas uh, attiecībā uz uh, seksuāla reproduktīvās uh, veselības tiesībām, un šis ir liels šķērslis piektā mērķa sasniegšanai. Tam ir jāpievērš lielāku uzmanību. Trešā tēma ir cieņa un sieviešu integritāte un eh, pret konkrētu dzimumu vērsts vardarbības mazināšana. Un es gribētu piesaukt arī eh, homofobisku um, eh, vardarbību, vardarbību mājās, kas bieži vien ir novērtēta par zēmu. Uh, Spānijas prezidentūra to iekļaut savā darba kārtībā ļoti pamatoti, bet bieži vien to uzskata par ļoti privātu jautājumu. Šķiet, ka tas ir jautājums, kas ir jāatrisina starp vienu konkrētu vīrieti un uh, sievieti, lai gan bieži vien tā ir visas sabiedrības problēma. Ja raugāmies uz to, cik daudz ir upuru uh, vardarbībai mājās, tad, nu, varbūt es uh, nedaudz pārspīlēju e, iekļaujot to uh, dokumentā, kas tiek uzstīt, kurā runājam par sabiedrības drošību, bet, nu, tiešām jautājums, es domāju, ka ir jā uh, uztver nopietnāk. Vēl es piesaucu to, cik svarīgi ir uh, seksuālās un reproduktīvās uh, veselības tiesības un kā panākt sieviešu autonomiju šai sakrā. Es zinu, ka bieži vien tas ir tabū, kad runājam par to, kā aizsargāt sievietes pret eh, vardarbību mājās, pret seksuālu vardarbību, bet eh, mums šīs tēmas būtu jāizskata. Visbeidzot, trīs konkrētas tēmas, ko gribēju te iekļaut, man gala komentāri. Es tiešām ceru, ka Dānijas prezidentūra sasniegs virzību uz priekšu tā saucamajā horizontālajā direktīvā eh, pret diskriminācijas pakotnē. Otrs komentārs eh, kam es pievēršu lielu uzmanību, ir eh, mājasemniecības, kas sastāv no viena persona, jo, no viens personas, jo bieži vien izstrādājumi īpašas politikas jaunām ģimenēm, nu, ko es, protams, ļoti atbalstu, tomēr Ja raugāmies uz eh, demografiskajām tendencēm, tad viena no trim mājasemniecībām Eiropas Savienībā vidēji ir mājasemniecība ar vienu personu. Un bieži vien šīm mājasemniecībām ir eh, sliktāka situācija attiecībā uz nodokļiem, mājokļa pirkšanu, apdrošināšanu, pensijām un tā tālāk. Mēs nevaram ignorēt to, ka uh, viena no trim mājasaimniecībām Eiropas Savienībā ir tieši šādas. Tā ir demografiska tendence, kas iezīmēs viscaur Eiropas Savienībā. Visbeidzot, es atkārolu gribētu uzsvērt aicinājumu eh, ko parlamentam vajadzētu izteikt komisijai, ka izstrādā ceļakārti Par eh, tātad eh, lesbiešu, geju un transpersonu vienlīdzībai mēs eh, to esam atkārtoti aicinājuši, komisija mūs ir ignorējusi, bet mēs runājam par dzimumu līdztiesību, mums vajadzētu līdztiesību arī šie, šīm personām. Paldies! Yeah, okay. Paldies! Un tagad es dodu vārdu deputātei, un vispirms Tomsens kundze, vārds jums. Paldies! Paldies, Paldies Sofija, par ziņojumu. Man liekas, tas ir ļoti labs. Jūs tiešām pareizi nosaucat svarīgākās tēmas un precīzi tās definēt. Es gribētu nedaudz izvērst vardarbības tēmu, ģimenes vardarbības tēmu vai uz dzimumiem balstītās vardarbības tēmu, kā mēs to dažreiz saucam. Es domāju, šoreiz tas tiešām ir vietā. Uh, Tieši tāpat kā jūs, es arī to uzskatu par sabiedrības drošības tēmu un nevis kaut kādu privātu problēmu starp konkrētu sievieti un vīrieti. Īpaši jāapzinās ir tas, ka Eiropā aizvien vairāk sieviešu mirst vardarbības eh, rezultātā. Šo te bojā gājušo sieviešu skaits ir lielāks nekā to sieviešu skaits, kas gājuši bojā terorismu uzbrukumu rezultātā. Terorismu mēs apkarojam ar ļoti plašiem finanšu līdzekļiem. Vardarbību ģimenēs? Nē. Es domāju, ka Eiropas aizsardzības noteikumos gan krimināla kodeksā, gan arī civila kodeksā būtu jāizdara vajadzīgās izmaiņas. Un arī mums ir jāuzstāj, ka ir nepieciešama speciāla direktīva par dzimumu vardarbību. Tak for det. Paldies. Horizontālā direktīva ir īpaši svarīga šajā jomā. Un šajā direktīvā es domāju, ka jūs varat paļauties uz Dānijas prezidentūru šīs direktīvas izstrādē. Paldies. Un tagad klausas kundzē vārds, lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji. Gribētu pateikties referentei pār lielo interesi, ko viņi izrāda savā ziņojumā par šo tēmu. Es vienmēr ar lielu prieku vēroju, to, cik motivējoši cilvēki, ar cik lielu motivāciju ķers pie tik senas tēmas, kas it kā ir atgremot atkal un atkal, bet atkal mēs redzam jaunu pieeja šai tēmai. Ir interesanti pavērot, kā jaunas sievietes vērtē līdztiesības jautājumus. Sievietēm pašām jāizdara sava izvēle. Es pavisam nesen kārtējo reizi kļuvu par vecmāmiņu, un jāsaka, ka mana meita arī ir tādām interesantām idejām par šīm tēmām. Ir ļoti svarīgi uzstāt, ka mums ir nepieciešama vienlīdzīga samaksa par līdzīgu darbu. Ja ir līdzīga izglītība un veids līdzīgus darba pienākums, tad ir nepieciešama līdzīga samaksa. Tas šķiet pilnīgi loģiski, taču reālajā dzīvē reizēm ir pavisam nesaprotams situācijas. Uh, ir it kā kaut kādi pienākumi, kaut kāda aizsprieduma. Ja sieviete uzņemas mājas pienākums, tas šķiet par kaut ko tādu pašu par sevi saprotam, bet līdz ar to viņi nopelna mazāk naudas uh, apmaksātajā darbā. Sievietes ar prieku veic šo brīvprātīgo darbu. Un sabiedrība bieži vien saka, ā, tie ir sieviešu darbi, sieviešu uzdevumi. Ja vīrietis kaut ko tādu dara mājās, tad bieži vien uz viņu pat skatās negatīvi, ja viņš veic kādus mājas darbus. redzot šo te paziņojumu, ka ir nepieciešama vienlīdzīga samaksa par vienlīdzīgu darbu, tas, domāju, ir pilnīgi pareizi, bet mums ir jāprasa vēl kas vairāk. Ir jāuzstāja, ka arī sociālie pienākumi nav kaut kas pats par sevi saprotams. Uh, šobrīd šķiet, ka darbs bankā ir svarīgāks un ar lielāku prestižu apveltīts nekā bērnu audzināšana vai vecu cilvēku aprūpe mājās. Es nedo, nesaprotu, kāpēc viens amats vai viena profesija ir jāizceļ tik ļoti un tās sabiedriskais darbs, ko sievietes dara, paliek nenovērtāts. Domāju, ka tiešām ir nepieciešama vienlīdzība arī šajā jomā. Uh, Gal galā mm, jāskatās, cik, kāda ir sievietes ienākuma karjeras beigās, bet tad bieži vien ir jau pārāk vēlu. Protams, ka sievietes ir saņēmušas mazāk pensiju un visu, bet viņas, viņām tas ir jāsāk izvērtēt jau agrāk. Ir jāizvērtē un jāpiešķir vērtība tām ieguldījumam, kas sievietes dod ģimenei, videi, sabiedrībai. Sievietēm ir jāsaņem lielāks atalgojums par to. Paldies! Eh, Paldies! Un tagad dodu vārdu Gurmai kundzei, lūdzu. Tak, thank you very much. Eh. Paldies, priekšsēdētāji. Man, protams, vienmēr liels prieks redzēt to, cik strauji virzamies uz priekšu un kā mēs mazinām šo te samaksas atšķirību starp sievietēm un vīriešiem. 2007. gadā šī atšķirība bija 15%, tātad sievietēm bija jāstrādā 54 dienas un pat vairāk par brīvu, tagad 63 dienas par brīvu. Ja nebūs direktīvas, kurā tiks izskatīts šīs te samaksas atšķirības jautājums, tad ļoti slikti 2008. gadā bija dzimuma pakts. Ungārijas prezidentūras laikā mūsu premjeras parakstīja jaunu dzimumu paktu vienlīdzīgu samaksu par vienlīdzīgu darbu. Romas līgumā jau 57. gadā tika noteikts, ka ir nepieciešama šāda vienlīdzība. Pagaidām direktīvas nav, līdz ar to arī praksē šie lēmumi netiek īstenot. Spānijas prezidentūra bija ļoti ambicioza, uzskatīja, ka šīs atšķirības ir jāmazina tūlītaļ pat, taču būsim realisti. Es domāju, ka viena procenta samazinājums gadā ir pietiekami realistisks ātrums. Es, diemžēl, nevarēju būt šeit pensiju reformas debašu laikā. Problēma ir tāda, ka ja ir atšķirības darba samaksā, ir arī atšķirības pensijās starp dzimumiem. mūsu komisārs Andors tik tiešām mēģina darīt visu, ko viņš var, bet dzimuma pieeja visā visumā horizontāli tiešām iztrūkst komisāra Redinga, piemēram, nesaproto. Mēs runājam par sieviešu nabadzību. Piektā daļa sieviešu ir nabadzīgas Eiropas Savienībā. Ja mēs neiekļausim dzimumu dimensiju pensiju reformā, tad visas sievietes būs nabadzīgas pēc 25 gadiem. Uh, Mūsu uzdevums ir parūpēties par to, lai tas nenotiktu. Protams, sievietes, kas vecāks par 65 gadiem, ir visaugstākā riska grupa. Daudz no tām dzīvo zem minimālā iztiks līmeņa. Bieži vien pilna, pilnas lodas strādājušās sievietes veic arī ļoti daudz brīvprātīgā darba, bez maksas mājās, un kā Kristēla piezīmēja, mēs visi strādājam mājās, neviens to nenovērtē. Uh, bet ja jums ir aukle vai kāds cits ka, palīgs, kuram jūs maksājat naudu, tas, protams, kļūst kaut kas tāds ļoti vērtīgs. Domāju, ka ļoti svarīgi ir piezīmēt, ka ir nepieciešams dzimumu ietekmes novērtējums pensiju reformai. Intvelds kundze raksta par vienlīdzīgu pārstāvību lēmumu pieņemšanā. Es domāju, ka tas arī ļoti svarīgi. Nesen klausījos Norvēģijas premjerministra paziņojumos pirms pāris nedēļām, un viņš mani pārliecināja. Ja mēs vēlamies labklājības sabiedrību, tad jāņem vērā sieviešu viedoklis lēmumu pieņemšanā, un sievietēm jābūt vadošās pozīcijās. Norvēģijas uzņēmumi arī rāda, ka ja ir 40% sieviešu vadošajās pozīcijās, tad kompānija pelna daudz vairāk. Intvelds kundze pieminēja krīzi. Protams, pirmie upuri bija vīrieši, bet vīrieši jau paši radīja to krīzi. Un problēma ir tāda, ka šobrīd krīzes upuru lielākā daļa ir tieši sievietes. Tas mums jāņem vērā. Runājot par vardarbību, es domāju, tā tiešām ir liela problēma tai jāpievērš uzmanība. Domāju, ka Sofija paveikusi labu darbu. Ļoti labi, ka tu runā arī par geju, lesbiešu un transpersonu tiesībām, jo mums jārūpēs par visiem cilvēkiem Eiropas Savienībā. Paldies! Nu, Un tagad dod vārdu Veltmans kundzei, lūdzu. Äh, Paldies, priekšsēdētāji. Es atvainojos, ka nedaudz nokavēju diskusiju sākumu. Varbūt kāds jau pieminēja to, ko es teikšu. Es domāju, ka ir ļoti svarīgi, lai par vienlīdzīgu darbu tik saņemtu vienlīdzīgu atmaksu. Mums tā ir jāpieprasa. Es domāju, ka ir daudz sieviešu, kas patiesībā ir labāk kvalificētas nekā vīrieši viņas ir vairāk izglītotas. Mm, es domāju, ka šis samaksas jautājums noteikti ir jārespektē. Paldies! Un eh, Vankiera kundze no komisijas, eh, vai jūs vēlētos kaut ko teikt? Dod vārdu jums, lūdzu. Um, Paldies, priekšsādātāji! Paldies referentei! par šo ārkārtīgi interesanto ziņojumu projektu, kurā parādās, manuprāt, daudzas oriģinālas un jaunas domas. Šis ziņojums vērš mūsu uzmanību uz dažiem ļoti būtiskiem aspektiem, kas būtu jārisina. Eiropas komisija uzskata, ka ikgadējais ziņojums par sieviešu vīriešu līdztiesību ir ļoti būtisks dokuments. Šos ziņojumus esam rakstījuši kopš 2004. gada pēc Eiropadomas lūguma. Padome ir aicinājusi komisiju kopā ar dalību valstīm katru gadu nākt klējā ar šādu pārskatu ziņojumu. Tas, ka Eiropas parlaments raksta savu ziņojumu par šiem pārskatiem ik gadu, mūsuprāt, ir ļoti būtisks. Jūs ieguldījums ir būtisks. Katru gadu parlaments raksta ziņojumu, dod savu ieguldījumu, savu viedokli. Mēs tiešām domājam, ka tas ir ļoti iedvesmojoši mums, mēs ņemam to vērā, veidojot savu politiku. Būsiet pamanījuši, ka 2011. gada pārskat ziņojumā, kas ir Sofijas Intvelts ziņojuma temats, pirmo reizi ir jauna struktūra. Šī struktūra ir līdzīga stratēģijai, līdztiesībai starp vīriešiem un sievietēm laika posmā no 2010. līdz 2015. gadam. Kā katru gadu ir arī statistikas eh, pielikumi. Tie ir pielikumi statistikai par dzīmumiem, uh, Tāpat arī ir šajā statistikā tāda data, kā piemēram 60% universitāšu beidzēju ir sievietes Eiropā. Šī statistika ir ļoti būtisks elements, ko ņem vērā politikas veidotāji Eiropā. 2011. Sofija Intvelta priekšsēdētāja atvainojiet, es Zinu, ka es esmu ļoti nepieklēks šeit, bet man ir jābūt 4.30 citā sēdē, kurā piedalās Mario Draghi, un man tajā ir jāuzstājas ar runu. Es zinu, ka tas ir briesmīgi, bet es nevaru sadalīties divās daļās, palikt gan šeit, gan arī doties uz otru sēdi. Vai es drīkstētu izteikt pavisam īsu komentāru, un tad mēs vienosimies ar komisiju par tālākajām divpusējām tikšanām, tā lai pārējie šīs komitejas deputāti varētu uzklausīt komisijas Eh, viedokli. Es gribētu tikai pateikties visiem kolēģiem par viņu komentāriem. Jūs zinat, ka šajā pirmajā ziņojuma projektā ir ļoti ierobežots garums. Visi tie komentāri, kurus jūs šeit pieteicāt, varēs tikt ieviesti grozījumu veidā. Es vēlreiz simtkārt atvainojos, bet man tiešām ir jāiet prom, kā jau es brīdināju jūs šo debašu sākumā. Priekšsēdētājs, es saprotu Es atvainojos, Intvelds kundze, ka mēs nevarējām ļaut arī jums izteikties, jums vairs nav laika, mēs, protams, ļaujam jums doties prom. Komisijas pārstāvi. To... Es gribēju uzsvērt arī to, ka 2011. gada komisijas pārskatam ir vēl viens pielikums. Tās ir darba dokuments par sievietēm ekonomisko lēmumu pieņemšanā. Par sievietēm, kas strādā uzņēmumu valdēs Arī šo tēmu jūsu deputāti pieminēja debatēs šodien. Šis pārskats par sieviešu lomu lēmumu pieņemšanā komisāra Redinga teica, ka 2012. gada martā viņa ziņošot par progresu, kas ir panākt šajā jomā, proti par to, cik sievieši ir uzņēmuma valdēs. Vēl gribēju teikt, ka mēs esam ļoti gandarīti izlasot šo te ziņojumu projektu. Mūsuprāt, referente ir pieteikusi veselu virkni interesantu ideju un domu. Mēs varam piekrist atsevišķām bažām, kas izpauž šajā ziņojuma projektā, it īpaši attiecībā uz ekonomisko krīzi un to, kā šī krīze ietekmē sievietes. un sieviešu un vīriešu līdztiesību. Kā tā ietekmē sieviešu situāciju darba tirgu un sabiedrībā. Eiropas komisijai būs jāatbild uz dažiem no konkrētajiem jautājumiem, kas parādās šajā ziņojumā. Un šeit es domāju konkrēti tādas lietas kā tūkstošgads attīstības mērķi direktīvu izstrādāšanu un citu normatīvo aktu izstrādi. Tas, ko referente saka par vienpersonas mājasaimniecības, arī ir ļoti interesanti, un mēs noteikti atbildēsim viņai uz šo jautājumu. Visā visumā vēlreiz gribu teikt, ka esam priecīgi, ka ir tapis šis ziņojuma projekts, un gribētu jau tagad pateikties referentē par ieguldīto darbu. Eh, Paldies! Un līdz ar to mēs esam pabeiguši šā darba kārtības punkta izskatīšanu. Es tikai vēlējos pateikt par laika grafikiem. Grozījuma ieslēgšanas pēdējais datums ir 10. janvārs, pulkstens 12. dienā, tātad pusdienlaikā. Un eh, ziņojumu 25. un 26. janvārī mēs izskatīsim kopā par E, grozījumiem, un 27. un 28. februārī mēs par to balsosim. Un plenumā doma ir 2012. gada aprīlī izskatīt un balsot par šo jautājumu, un tagad mēs varam pārēt pie sastā darba kārtības izskatīšanas. Tā ir energoefektivitāte, atvainošana, piedošana. Didem. Es atvainojos, es neizpratu un domāju par kaut ko citu. Tātad grozījuma iesniegšanas termiņš ir lūdzu kad? 10. janvārs. 10. janvārs, jā. Paldies. Dūgovīna. Tad pārējām pie sastā darba kārtības punkta izskatīšanas energoefektivitāte direktīvas bla bla bla, tieši tā arī saka priekšsādētājs numurs, un es dodu vārdu tūliņās pat Edītē Estrellai, sveicināt Estrellas kundze, un dodu vārdu jums. Paldies, priekšsēdētāja kungs! Es vēlētos atvainoties, ka es neierados uz šā sēdes sākumu, bet eh, vidas komiteja un eh, sieviešu tiesība komiteja savas sēdes notur vienlaicīgi, un man bija obligāti jāpiedalās eh, vidas komitejas sēdē mm, pulkstens trijos, jo Damanakī kundze bija ieradusies vidas komitejas sēdē. Jā, katrā ziņā ir žēl, ka mums visu laiku ir jāskraida no vienas sēdes uz otru, un, un rītā būs situācija pat vēl grūtāka, jo es esmu ēnu referente svarīgam ziņojumam par sieviešu attiecībām ar klimatizmaiņām. Un atkal Tad, kad vidas komitejā ir paredzēts balsojums, jūs izskatāt šo man svarīgo jautājumu šajā komitejā. Tas ir pilnīgi neiespējami ierakstīt eh, visu mūsu, mūsu aģendās un mūsu kalendāros, ja mums ir vienlaicīgi jābūt divās komitejās. Bet tagad pāriem pie sestā darba kārtības punkta - energoefektivitāte. Tās ir direktīvas 2004 šķērsvītra 8 un 2006 šķērsvītra 32 atcelšana. Vēlētos pāris vārdus pateikt par saturu. Kā jau zināms, Eiropas Savienība ir izvirzījusi energo taupības mērķi par 20% līdz 2020. gadam. Un energotaupības mērķis ir ierakstīts kā viens no pieciem galvenajiem inteliģentas un eh, viedas izaugsmas mērķiem Eiropa 2020 stratēģijā. Un tomēr komisijas apkopotie pēdējie statistikas dati, ņemot vērā dalību valsts 2020 mērķus un dalību valstu mērķi savu par, savukārt ir tikuši apvien, apvienotajā Eiropa 2020 mērķus. 20. gadā Eiropas Savienībai būs izdevies sasniegt pusi no savām augstajām apņemšanām. Un ar šo direktīvu mēs vēlamies izveidot eh, to, lai tiešām līdz 20. gadam samazināt energopatēriņu par 20% tiešām izdotos. Un šī direktīva arī varbūt sagatavo pamatu un izveido tādu platformu, ko darīt energoefektivitātes ziņā pēc 20. gada, jo, protams, ka eksistē vēl zinām neskaidrība gan energo tirgu, gan uh, nav pietiekami efektīva energo pievade un arī, arī energo, enerģi, elektroenerģija netiek pietiekami efektīvi izmantota. Runājot par tā saucamās eh, līdzģenerācijas direktīvām, tad šīs jaunās, ar šīs jaunās direktīvas spēkā stāšanos šīs direktīvas tiks atceltas. Šajā direktīvas priekšlikumā Mums eh, no tiesas ir iespēja uzsvērt to, cik svarīgi sievietēm ir iegūt konkrētu profesionālo apmācību un cita veida izglītību, lai viņas zinātu, kā taupīt enerģiju. Un eh, arī to, kā sievietēm nākotnē konkrētās darba vietās, tādos sektoros, kas ir saistīti ar energoefektivitāti, darboties energoefektīvāk. Cits moments, kas parādās manā ziņojumā, ir tas, ka dalību valstīm vajadzētu izpildīt arī savus sociālos mērķus, jo sociālai mērķi pilnīgi noteikti ir savietojami un savietoti ar energoefektivitātes mērķiem. Runiet par to, kā sociālā iztumšana negatīvi ietekmē ģimenes un arī to, kā uh, tā saucamajām riska sociālajām grupām padarīt pieejamu informāciju par energoefektivitāti, lai arī riska grupas un cilvēki, kuri dzīvo ļoti augsta patēriņa energo mārsa mājasēmniecībās, varētu to samazināt. Un jautājums ir arī par dzimumu dimensiju, jo tieši par šo aspektu jau mūsu komiteja ir ieinteresēta visvairāk. Iesniegt ir 13 grozījumi, Un eh, vismaz pēc manām domām, lielākā daļa šo grozījumu runā par ļoti jēgpilniem jautājumiem un eh, tiešo ziņojumu tikai pastiprina. Izņemot 14. un 21. ziņojumu grozījumiem, šie grozījumi ir ārpus mūsu komitejas kompetenci sfēras, un šā iemesla dēļ es ierosinātu balsot pret 14. un 21. grozējumiem. Jo šie divi, komite, šie divi grozījumi neatiecās uz mūsu komitejas kompetenci. Šie grozījumi ir ļoti adekvāti no tehniskā viedokļa raugoties, bet to iesniegšana varbūt Rūpniecības komitejā vai Vides aizsardzības komitejā būtu vairāk adekvāta. Runājot par citiem grozījumiem, par kuriem rītā balsosim, tos es atbalstu. Paldies, priekšsēdētājs, paldies! Estrelas kundzei un tagad dod vārdu Klāsas kundzei. Jā, ja, vielen dank. Dankeschön auch an die kolēģi. Paldies, priekšsēdētāja kungs. Es vēlētos pateikties Estrelas kundzei par ļoti labi sagatavoto ziņojumu un par to, ka Edīte Strēls kundze arī paskaidroja, kas šajā ziņojumā ir īpaši tieši energoefektivitātē. Jo, protams, ka runājot par energoefektivitāti, mums iedzīvotāji ir jāizglīto. Estrēlas kundze ir uzsvaru likusi uz Eiropu 2020 stratēģiju un uz klimata izmaiņu mērķiem. Tomēr es varbūt vēlētos, lai mēs izmantotu citu skatu punktu. Protams, vissvarīgākais ir, lai mūsu sabiedrība vairāk taupītu energo, ene, elektroenerģiju. Un tomēr es uzskatu, ka ja man, piemēram, ir elektroenerģija, tad man ir jāie, jāiestājas par labākas pasaules izveidošanu. Mēs zinām, ka pasaules energoresursi ir ierobežot, un ja mēs aktīvi nesāksim darboties jau šobrīd, tad tie izsīks. Eiropai patiesībā nav enerģijas katrā ziņā daudz energoavotu jau Eiropā nav palikuši. Un, eh, ņemot vērā to, ka pasaules iedzīvotāju skaits pieaug, mēs vēlamies, lai ikvienam cilvēkam būtu iespējas izpildīt uh, viņu liktenī ieliktos attīstības resursus. Protams, ka energoefektivitāte var radīt jaunas darba vietas, tā var veicināt konkurētspēju un arī aizsargāt klimatu. Jo vidas aizsardzība ir ārkārtīgi svarīgs jautājums, un tam būtu jābūt svarīgam arī mūsu komitejai. Bet ir ļoti daudz iemeslu, kāpēc mums vajadzētu runāt par šiem jautājumiem. Piemēram, vienlīdzība. Arī vienlīdzības aspektam ir jābūt iekļautam energo direktīvā, jo jautājums par to, kā informācija tiek sniegta dažādiem dzimumiem, kā enerģiju taupīt. Par to daudz tiek runāts arī dalību valstīs. Es zinu, ka ir dalību valsts, kuras eh, nevēlas, lai Eiropas, lai Eiropas Savienība iejauktos to iekšējās, kā viņa saka, lietās, un tomēr uzskata, ka Eiropas Savienībai uh, vajadzētu uzsvērt to, ka energoefektivitātes jautājumam ir jābūt prioritējamam. To jau var da dažādi darīt, nav jau obligāti jāorganizē konferences, var organizēt uh, sava veida konferenci um, tīklā, internetā. Uh, Piemēram, mājasaimniecībās sievietes ir parasti tās, kas pieņem lēmumus, un runājot par mājasaimniecībām, tad tieši ar sievietēm vajadzētu strādāt, jo sievietes visbiežāk ir tās, kuras eh, pieņem lēmumu par to, kā apsildīt vai atdzesēt māju, kādus dažādus eh, saimniecības eh, aparātus izmantot, bet, piemēram, pāri par 50% mājasaimniecības apsildīšanai izmantotās enerģijas nonāk, kā mēs sakām, zem vārnu spārniem. Tātad 50% apsildīšanas enerģijas aiziet zūdībā. Ir ļoti svarīgi, lai mēs pareizi izolētu vecas ēkas un arī, lai mēs adekvāti uzbūvētu jaunas apsildīšanas iekārtas. Un tad mums izdosies jau uzreiz samazināt par 50% energo patēriņu bet ir jārunā ar sievietēm. Vēl bez tam sievietes piedalās bērnu audzināšanā, un sievietēm ir jāiemāc arī bērniem, kā taupīt enerģiju. Un šis darbs ir jāuzņemās arī bērnu aprūpas iestādēm, bērnu dārziem. Mums ir jādomā par to, kā strādās nākotnes bērnu dārzi, kuriem savukārt arī pašiem būs jātaupa enerģija, un līdz ar to bērnu dārza un sievietes, um, pie tam bērnu dārza savā darbā strādājot ar bērniem un sievietes savās darba vietās var labāk ietekmēt enerģijas izmantošanu kā vīrieši. Protams, ka sievietes un vīrieši sēž dažādās lēmēju institūcijās, gan pašvaldības līmenī, gan dalību valstu līmenī, gan Eiropas Savienības līmenī, un, protams, ka arī pašvaldību līmenī ir jāpieņem lēmumi par energoefektivitāti, un šajā līmenī arī sievietes ietekmē lēmumus. Es atbalstu Estrēlas kundzes centienus uh, tajā ziņā, ka jūs šos aspektus esat ņēmus vērā, un tomēr man nepatīk, ka tiek pieprasīts papildus finansējums no Eiropas Savienības puses šo mērķu sasniegšanai. Patiesībā tie arī ir tie grozījumi, kurus es esmu uzskatījusi par negatīviem. Un kāpēc? Tāpēc, ka arī tā nav mūsu kompetence runāt par naudu. Vēl bez tam vajadzētu varbūt dalību valstīm citādi radīt vēlmi efektīvāk izmantot energoresursus. Tas jau nav tikai un vienīgi Eiropas Savienības uzdevums pamudināt dalību valstis. Mums ir varbūt jāizveido kāda Eiropas Savienības programma, teiksim, izveidot kādu programmu, lai par to iet runa 11. grozījumā, lai atbalstītu, kā mēs sakam, energo nabadzīgu Eiropas reģionu. Patiesībā es nesaprotu, kas tiek domāts šajā 11. grozījumā. Es nedomāju, ka mums ir jārunā tikai un vienīgi par energoefektivitāti tā saucamajos energonabadzīgajos reģionos. Tas jau attiecās uz Eiropas visiem reģioniem. Es nesaprotu, ko šie reģioni nozīmē, ko nozīmē šis apzīmējums. Es uzskatu, ka ikvienam ir jādara tam tas, kas ir ikviena spēkos, un ikvienam ir roka jāpieliek, lai lielais darbs uz priekšu iet. Es uzskatu, ka šis ziņojums ir ļoti labs, un es ceru, ka rīt visi piedalīsies balsošanā. Priekšsēdētājs, paldies! Un tagad Tomsens kundzei vārds lūdzu. Sāksim juki. Paldies, priekšsēdētāji kungs. Vispirmām kārtām es vēlētos apsveikt Estrēlas kundzi ar šo sagatavoto ziņojumu, jo, manuprāt, tas ir ļoti aktuāls un ļoti būtisks ziņojums. Interesanti tas ir arī tāpēc, ka mūsu komitejas sēdē tās sākumā piedalījās Andorkungs. Un viņš savos vārdos, savos eh, ievadvārdos teica, ka daudzās dalību valstīs trūkst domāšanas par dzimumu vienlīdzību. Tagad mēs runājam par direktīvu energoefektivitātes ziņā, un šajā direktīvā nav vispār pieminēts dzimuma līdztiesības jautājums, un tas ir nedaudz dīvāni jo, kad Barozu uzsāka savu otro termiņu, tad viņš apsolīja to publiski, ka viņš runās par dzimumu līdztiesību un par tās nozīmi dažādos lēmumu procesos. To viņš apsolīja 2010. gada 8. martā. 8. martā visi komisijas kolēģijas komisāri parakstīja, dikum, parakstīja dokumentu, ka viņi savos ģenerāla direktorātos īstenos dzimumu līdztiesības jautājumu labāku ievērošanu. Un eh, Klaus Kundze jau tikko teica, ka ļoti bieži par mājasaimniecību izdevumiem atbild tieši sievietes. Un eh, sievietes atbild arī par ģimenes budžetu. Un ja mēs vēlamies iegūt Eiropas sieviešu atbalstu, tad ir ārkārtīgi svarīgi ar piemēru parādīt, ko tad Eiropas Savienība dara un vēlas redzēt izdarītu. Vēl bez tam es uzskatu, ka šajā direktīvā mēs eh, runājam pārāk daudz par energo nabadzību. Un kuras tad ir energo nabadzīgas Eiropā? Tās ir sievietes. Mēs runājam par energo nabadzību, piemēram, apvienotajā karalistē un, eh, piemēram, eh, vientuļajām mātēm bieži vien eh, nav pietiekam daudz zināšanu un arī pietiekam daudz līdzekļu, ko darīt energoefektivitātes ziņā. Kaut vai, piemēram, māju siltināšanā bieži vien, ja sieviete dzīvo viena un ar bērniem, viņai nav naudas tā, tās šo mērķu sasniegšanā. Es esmu priecīga, ka tieši FEM komiteja ir uzņēmušies savu iniciatīvu. Nākamais, runājot par darba vietām energosektorā, energoefektivitātes sektorā. Energo lielākā daļa šo darbu ir ticis vīriešiem. Un eh, tas man atgādina to, kad Livingstons eh, runāja Londonā, tad eh, Izrādījās, ka Londonas metro lielākā daļa metro izmantotājas ir sievietes, bet metro strādāja tikai 6% sieviešu. Es uzskatu, ka mums vajadzētu sievietēm sniegt iespēju saņemt labas vietēja līmeņa darba vietas, un es ceru, ka šī direktīva tam to nodrošina. Paldies, un tagad Gurmai kundzei vārds lūdzu. Paldies, priekšsādātāji! Ļoti priecājos, kā varu uzstāties pēc Tomsona kundzes. Es gribētu pateikties Estrelas kundzei par izstrādāto atzinumu. Mana kolēģi piesauca jau ļoti svarīgu aspektu. Jautājums par 2009. gada um, hartu par dzimumu līdztiesību Eiropā. 2010. gada martā tika apstiprināts dokuments. Eh, komisāra Viviana Redinga to apstiprināja. Šis dokuments ļoti skaidri norādīja uz to, ka katram komisāram būs jārisina eh, dzimuma integrācijas jautājums. Kopumā man jārnorāda, ka nedomāju, ka komisāra izmanto šo jēdzienu gana efektīvi. FEM komitejā mēs, mums vajadzētu pievērst vairāk uzmanības tam. Un ir ļoti nozīmīgi tas, ka atzinuma izstrādātāja atzinumā ir uzsvērusi sieviešu lomu īpašā apmācībā enerģijas jomā, sasniedzot energoefektivitātes mērķus. Te domāju, ka mums vajag eh, runāt par vēsturiskām tiesībām. Jau pagātnē mums ir paticis būt siltumā. Šodien, ja mēs gribam 24 eh, vai 25 eh, grādus siltumu, uh, dzīvoklī, nu jāapzinās tomēr, ka tas būs par karstu. Mums ir jāmaina paradumi, jāpierod nedaudz zemākām temperatūrām gan eh, pa dienu, gan naktī. Brislē, kad pirmo reizi šeit ierados, 2004. gadā, uh, viens mans kolēģis uh, saņēma uh, vēstuli, kurā bija norādīts, ka viņš uh, Eh, lieki tērē eh, enerģiju un kā vajadzētu šo patēriņu mazināt. Es domāju, ka tas ir svarīgs aspekts. Mums ir jāveicina apziņas līmenis katrā dalības, eh, katrā Eiropas Savienības dalībvalstī, kā ir jārīkojas energoefektivitālāk. Ir lietas, ko mēs katrs varam darīt, lai taupītu enerģiju, kuras paliek ar vien mazāk. Un, lai to darītu vislabāk, mums jāsāk jau ar bērnu dārstu. Bērniem ir jāskaidro, ka enerģijas taupīšana ir ļoti svarīga. Tomsons kundze ļoti konkrēti arī norādīja, ka energonabadzība īpaši smagi skar sievietes. Daudzajiem cilvēkiem, it īpaši sievietēm, nav nemaz piekļuvas enerģijai. Ceru, ka FEM komiteja ļoti nopietni izturēsies pret šo atzinumu un domāju, ka mēs to atbalstīsim. Paldies, un tagad došu vārdu pats sev. Arī es vēlētos eh, pateikties Estrēlas kundzei par ļoti labi sagatavoto ziņojumu. Un eh, patiesībā šis jautājums ir ārkārtīgi svarīgs, un kā jau šeit izskanēja, atzinumā tiešām vajadzētu iekļaut dzimumlīstiesības politiku. Patiesībā jautājums ir vairāk vai mazāk politiskas dabas, un, protams, es vēlētos pamudināt balsot par grozējumiem. Es e, vēlētos pieminēt divus grozījumus, kuri, un tas ir 15. un 18. grozījumi, un man ir problēmas ar šiem diviem grozījumiem. Un eh, nevis tāpēc, ka man nepatīk eh, pēc būtības šie grozījumi, problēma ir to noformulējumā, jo šajos, eh, šajos grozījumos runa iet no tāda bioloģiska viedokļa, ka sievietes ir savādāks nekā pārējie cilvēki. Piemēram, 18. grozījumā tur runa iet par to, ka ņemot vērā sieviešu kompetenci mājasaimniecību uzturēšanā. Esmu vienas prāts, ka daudzās pasaules valstīs sievieti uzņems atbildību mājās, un, protams, ka viņām ir kompetence mājasaimniecību vadīšanā, bet tas nenoz, nenozīmē, ka sievietes jau piedzimst ar šādu mājasaimniecības vadīšanas gēnu, un patiesībā man ir mazliet pretrunīgi balsot par šādu grozījumu, kurā runa jau bioloģiski paredz, ka sievietei ir kompetence šajā jomā iedzimta. Nē, tā ir sociāli iegūta. Tātad jēga jau ir pēc būtības, jau ir pareizi, bet man nepatīk formulējums, un tāpēc es domāju, ka es balsošu pret. Tagad dod vārdu Strēlas kundzei. Nu glömde jag bort mig här. Eh, naturskal... Aizmirsu. Hudsons kungam, protams, vārds no komisijas atvainojos lūdzu. Thank you, Chair. Paldies, priekšsēdētāji. Domāju, ka piekrīt Klāsas kundzei. Pirmkārt, daži cilvēki domā, ka tas ir ļoti triviāls jautājums, ka mēs runājam par spuldzītēm un radiatoriem. Uh, un par lietām, kas īstenībā nav svarīgas. Eh, tik svarīgas kā cits politikas joms, bet ja mēs šeit nerīkosimies eh, pareizi, tad mēs nesasniegsim energoefektivitātes mērķus. Šī ir politikas joma, kur attiecībā uz enerģiju mēs runājam par patērētāju tiesībām, par tiesībām uz informāciju, par to, kādu enerģiju jūs izmantojat, kā e, strādā aparāti, ko jūs izmantojat, cik efektīvi tie ir. Tas palīdz pieņemt labākus pieņāku, mm, secinājumus, un ir svarīgi atzīt, ka sievietes ir iesaistītas šo lēmumu pieņemšanā, kad runājam par enerģijas patēriņu mājasemniecībās. Tā ir politikas joma, kurā mēs varētu runāt par uh, mazākiem enerģijas eh, elektrības uh, rēķiniem, pat ja uh, enerģijas uh, cenas ceļas. Un tāpat mēs runājam par transportu, par elektrību, bet mēs uh, raugāmies arī uz uh, apkuri. Kā? Uh, Plaskundz piesauc. Tā ir ļoti svarīga politikas joma, un mēs eh, novērtējam jūs atbalstu mūsu eh, pūliņiem šai jomā, lai sasniegtu 20 mērķu energoefektivitātes celšanas mm, mērķi. Un tāpēc, kā Tomsons kundze norādīja, ir jāatceras, ka ir potenciāls jaunām darba vietām, un mums ir eh, jāpārliecinās, ka šīs darba vietas uh, kas, no kuriem ļoti liela daļa ir tradicionāli vīriešu darbi, nu, tā kā labošanas eh, darbi, ka tie tomēr ir sadalīti vienlīdzīgi starp abiem dzimumiem un ka mēs uzlabojam arī strādnieku apmācību šajā jomā. Mēs noteikti gribam nodrošināt, ka dzimuma aspekts ir ņemts te vērā. Runājot par konkrētiem grozījumiem, kas ir piedāvāti, nu, man negribu E, teikt neko citu, kā vien to, ka atbalstīšu iesniegtos. Piesaukšu vienu 17. grozījumu, kas mazinātu ambīciju līmeni. Tātad no 1,5% uz 1% tu uh, attiecībā uz vissvarīgāko priekšlikumu um, aspektu. Un pārdomā, aicināt jūs pārdomāt, uh, vai tiešām vajag atbalstīt šo grozījumu, bet kopumā gaidu jūs balsam rīt. Paldies, un tagad dodu vārdu Estrēlas kundzei, lūdzu. Obrigada, Sr. Presidente. Lielas paldies, priekšsēdētāji. Lielas paldies, kolēģi, par izteiktiem komentāriem. Jāsaka, ka eh, tēti izskanēja daudz interesantas domas. Es saprotu un pievienojos bažām, ko pauda Klāsa kundze. Arī e, es esmu vīdes e, komitejas e, locekle jau otro termiņu, un energoefektivitātes jautājumi joprojām ir viena no mūsu darba kārtības prioritātēm. Turklāt es aicinu pieņemt kopīgu enerģētikas politiku. Eiropas Savienība daudz ko iegūtu, ja būtu vienota enerģētikas politika visā Eiropas Savienībā. Mums ir jārūpējas arī par enerģijas nodrošinājumu un par dažādiem enerģijas avotiem un to pieejamību. Tāpat es aicinu lielākus ieguldījumus atjaunīgās enerģijas jomā. Bet nu, ne jau par to ir runāts šai atzinumā. Faktiski Eh, tas nav eh, FEM komitejas eh, izskatāmie jautājumi, jo mēs gribam koncentrēties uz sieviešu lietiesības aspektu iestrādāšanu e, enerģijas politikā. Es piekrītu komentāriem par to, ka ir jāmaina rīcība, un rīcības maiņai var būt ļoti nopietnas sekas. un e, mēs e, katrs varam dot savu ārtavu, e, piemēram, izslēdzot gaismu, kad tā nav vajadzīga, lai palīdzētu kopīgi sasniegt energo taupīšanas mērķus. Jūs, piemēram, varat vienmēr atcerēties izslēgt gaismu, kad pametat savu biroju. Tāpat varam izmantot arī energoefektīvākas spuldzītes. Tāpat taupīt varam arī izvēloties savu apkuras sistēmu un tā tālāk. Arī mēs šeit, Eiropas parlaments, varētu um, rādīt piemēru. Nu, protams, ka piemērs, ko rādam, var izrādīties gan pozitīvs, gan negatīvs. Jo, ja paraugamies uz mūsu zālēm, bieži vien tās ir pārkurinātas. Tas nozīmē, ka esam um, neliederīgi izšķērdējuši enerģiju. Runājot par grozījumiem, priekšsēdētāja kungs, jūs piesaucāt 15. un 18. grozījumu. Es gribētu tomēr, ka balsojam par tiem. Es nedomāju, ka būtu jebkāda bioloģiska neiespējamība sievietēm uzņemties šādus pienākumus. Sabiedrība ir tā, kas sievietei piešķir uh, pienākumus un bieži vien eh, to galvenais uzsvars ir uz eh, mājasemniecības vadīšanu un bērnu uzaudzināšanu. Tāpat kā arī vecāko eh, un slimo ģimenes locekļu uz pierskatīšanu. Mums ir jāpanāk attieksmes maiņa. Arī šai darbā vajag lielāku līdztiesību starp vīriešiem un sievietēm. Mums ir jāizvērtē esošā situācija un jācenšas tā mainīt. Runājot par 17. grozījumu, ko piesauc komisijas pārstāvis, šīs grozījums ir ticis atsaukts. Tieši tāpēc, ka Eh, grozījums ir mazāk ambiciozs kā komisijas priekšlikums. Nu, un, protams, eh, šādu signālu Eiropas parlaments eh, sevis pārstāvētajiem pilsoņiem negrib izsūtīt. Parlamentam vienmēr vajadzētu mērķēt augstāk, nu, vismaz ne mērķēt zemāk. Tas katrā ziņā, ko mēs nevēlamies. Un, tā kā es domāju, ka ir ļoti laba doma, ka grozījuma iesniedzējs beigās nolēma to atsaukt. Nobeigumā nu, Gribu norādīt, ka jautājums par apmācību un informācijas sniegšanu arī ir ļoti svarīgs. Mēs spējam izdarīt brīvu, neatkarīgu izvēli tikai, ja mūsu rīcībā ir nepieciešamā informācija un ja mēs esam ieguvuši vajadzīgo apmācību, lai mēs vispār spētu iesaistīties lēmumu pieņemšanas procesā. Runājot par jaunām darba vietām, kas eh, radīsies Tad, kad priekšlikumi tiks īstenoti, eh, jāsaprot, ka tie novedīs pie lielākas energoefektivitātes. Es ļoti priecājos par šiem priekšlikumiem un ceru, ka rītdien eh, atbalstīsiet atzinumu. Paldies! Paldies eh, Estrēlas kundzei un kā jau Estrēlas kundze teica, tātad rītā mēs balsosim par šo atzinumu. Anē ah, Tomsens kundze. Atsauc uz reglamentu. Domāju, ka tas, ko jūs norādījāt par bioloģiju un sabiedrības struktūru, Nu, to mums vajadzētu apspriest vairāk, jo jūs eh, īstenat, es īsti nezinu, kāda te ir situācija. Mums ir jāpārdomā arī izvēle. Es esmu pārliecināta, ka uh, sievietes drīzāk piekrīt, uh, ir piedara tipam, ko, eh, kas ir tā teikt, eh, pievilcīgs eh, laulību tirgum, tātad tāds, kas rūpējas par citiem cilvēkiem. Nu, bet mums jāpapēta šī izvēles teorija pirms lemjam par to, kas tad īsti ir bioloģiski noteikts un kas ir sabiedrības uzspiestas normas. Tas bija jautājums, man jāatbild uz to. Mēs, protams, to varam diskutēt, bet tas pilnīgi noteikti būs ilgāk kā viena minūte, ko es vēlētos atvēlēt šam jautājumam. Katrā ziņā tā ir ļoti plaša diskusija, un es, es saprotu, ka mans komentārs jau ir tikai tādas vispārīgas dabas, jo jums taisnība. Realitāte jau ir tāda, kāda tā ir, un Mēs nedrīkstam formulēt mūsu diskusijas tādā striktā formulējumā, bet varbūt nediskutēsim vairāk par to un tagad pārējām pie datumiem. Tātad rītā mēs balsosim par šo atzinumu, un līdz ar to mēs varam pāriet pie astotā darba kārtības punkta. Un eh, tas ir Sieviešu tiesību un dzimumu līdztiesības komitejas delegāciju uz Izrēlu un Palestīnas teritoriju. Un šajā delego, delegācijā piedalījos es, Maisners kundze no Aldas grupas, Kila Nīlsens kundze no Zaļo grupas, Sinklērs kundze no grupām nepiedarošo deputātu vidus un arī četri komitejas delegā, deputāti. Un vēl bez tam bija divi citi deputāti - Beldera kungs, kas ir delegācijas ar Izrēlu priekšsēdētājs, un Aukens kundze, kura ir delegācijas ar Palestīnu priekšsēdētājs vietniece. Par to <clears throat> varbūt eh, daudz nerunāšu. Jūs esat saņēmuši dokumentu, ko mēs darījām. Protams, Mūs interesē šajās divās teritorijās sieviešu tiesības, kāda ir dzimuma līdztiesības jautājuma gan Palestīnas teritorijā, gan arī Izrēlā. Pirmo dienu mēs tikāmies ar Eiropas Savienības Izrēlā strādājošiem un Palestīnā strādājošiem pārstāvjiem, un mēs tikāmies arī ar Izrēlas sieviešu tiesību prieksēdētā sieviešu tiesību padomas pārstāvjiem. Otrajā dienā mēs apmeklējām gazas sektoru un patiesībā es sapratu, ka tas ir samērā neparasti, ka Eiropas parlamenta delegācijai ir atļauts apmeklēt gazas sektoru un gazas sektorā mēs apmeklējām vienu meiteņu skolu. Izskatās, ka tas nekas īpaši nav, bet tieši esot šajā gazas sektorā ir skaidrs, ka ir jābūt atsevišķām meiteņu skolām, jo gazas sektors ir vieta, kurā daudzi ģimeņu vīrieši neļauj meitenēm doties skolā un iegūt izglītību. Un šī skola bija īpaši tieši tajā ziņā. Mēs ieradāmies, kad meitenēm bija cilvēktiesības stunda, un šajā stundā piedalīties bija ārkārtīgi interesanti. Tās mazās meitenītes viņām tiešām bija tāda pārliecība un entuziasms. Viņas bija pārliecināts, ka jā, cilvēktiesības ir tādas un tādas, un tad mēs, protams, prasējām, vai jūs par to runājat arī mājās, un meitenīts atbildēja, bet, protams. Tas bija interesanti. Mēs apmeklējām arī Gāzes sieviešu komiteju tajā pašā dienā un tikāmies ar citu organizāciju pārstāvjiem. Trešajā dienā, nē, es tagad lēkāju uz priekšu un atpakaļ, tātad eh, nākamajā dienā mums bija Knesetā tikšanās, un eh, mēs tikāmies ar parlamenta dzīmumu līdztiesības komitejas priekšstādātāju un arī cilvēku tirdzniecības apakškomitejas komitejas prieksēdētāji. Izraela ir viena no tām valstīm, kurās cilvēku tirzniecība kā tranzīta valsts Izraela ir ārkārtīgi svarīga. Un parlamenta deputāti Knesetā stāstīja, ka pavisam pirms burtiski neilga brīža viņi ir pagarinājuši dekrēta atvaļinājumu no 14 uz 26 nedēļām. Un tā tad mēs parlamentā runājam par 14 līdz 20, un tas tiek ārkārtīgi kritizēts, bet šeit tā tad viņi ir pavirzījušies vēl solīti uz priekšu. Tā tad nē, tur runa neiet par vecāku dekrēta atvaļinājumu, runa iet tikai par māšu dekrēta atvaļinājumu. Uh, Mēs eh, tikāmies ar Salimu Fajadu, kas ir Palestīnas premjerministrs, un burtiski pāris minūtes, 45 minūtes mēs, mums bija diskusijas. Un brīdī, kad mēs jautājām, kā jums liekas, kā jūs varētu īstenot apvienoto nāciju de, um, um, dokumentu 13.15, kurā runājot par sieviešu līdztiesību, un tad viņš teica, jā, vainu izsviest no delegācijas visus vīriešus un eh, ielikt tur sievietes, jo vīriešiem nav izdevies panākt mieru. Un, eh, protams, tas bija tikai piemērs, ka ir pienācis laiks eh, miera sarunās daudz lielākā mērā iesaistīt sievietes. Pēc tam tajā pašā dienā mēs tikāmies arī ar Palestīnas valdības pārstāvjiem un tikāmies ar piecām sievietēm ministrēm, kuras ir gan ārlietu ministrs amatā, gan arī sociālās, sociālo lietu ministra amatā, kultūras lietu ministra amatā, izglītības lietu ministri un arī turismu sektora ministri. Mums bija ļoti gara saruna ar šīm sievietēm, un, ja es pareizi atceros, tad es tagad skatos uz manu sekretāri no 25 ministru amatiem 5 ir sievietēm Palestīnā. Un eh, šo dienu mēs noslēdzām ar vakariņām, kurās mūs uzaicināja Ramalas mērs, un tā bija Mikaela skundze. Un e, viņa kopš 2008. gada ir bijusi ievēlēta mēra amatā šajā pilsētā. Noslēgumā es vēlētos pateikt, ka šis bija ārkārtīgi interesants brauciens un ļoti, ļoti inte intensīvs. Mēs sākām darbu agri no rīta un pabeidzām vēl vakarā. Mēs daudz jaunu uzzinājām, un to jūs varat arī izlasīt mūsu ziņojumā. Uh, Varbūt mani visvairāk ietekmēja tas, ka dzimuma līdztiesības jautājums ir e, ļoti aktīvs. Protams, ka mēs par to varam runāt gan Palestīnā, gan Izrēlā, un jautājot par to, ko tad vajadzētu darīt cilvēku tie, sieviešu tiesību uzlabošanā, tad uh, Atšķirības jau principā nav nekādas, vai mēs runājam par šiem jautājumiem Eiropā vai tur. Bet, piemēram, Palestīnas sieviešu situāciju īpaši pasliktina okupācija, un Palestīnas sieviešu sociālā situācija ir ļoti smaga. Un tas, protams, ietekmē arī viņu situāciju sabiedrībā kā tādā. Tas parādījās arī sarunā ar gazas sektoru pārstāvjiem un, piemēram, rietumu krastā situācija bija vēl smagāka. Un tagad es vēlētos dot vārdu Kīls Nilsens kundzei, kur arī piedalījās šajā ceļojumā, lūdzu. Oui, merci. Jā, paldies. Es gribētu norādīt, ka pirmkārt par sievietēm Palestīnā. Es gribu norādīt, ka tas, ko novērojam, ir paradoxāli. No vienas puses Palestīniešu sievietes dzīvo tāpat kā arī citur pasaulē bieži vien gadās patriarchālā sabiedrībā. Tātad tās tiek pakļautas uh, patriarchālas sabiedrības normām, un viņām ir dubultspiediens, jo viņām ir ja arī jācieš no Palestīnas uh, teritorijas kolonizācijas no Izraels puses, tā kā palestīniešu sievietēm ir dubults spiediens, īpaši Gazas joslā. Ne tikai tāpēc, ka tie ir patriarchāla sabiedrība, bet tajā ir blokāde. Tā ir cieša blokāde ar, ar dramatiskām humanitārām sekām. Kad zinām, ka vairāk kā 50% gāzes joslas iedzīvotāji faktiski ir nepilngadīgie bērni, tad uzreiz varam iztēloties, ka nu, tās arī ir sievietes, kuras ir pirmās pirmajās frontes līnijās, kas grib cīnīties pret blokādi, eh, ka nevar pie tām piekļūt pirmās nepieciešamības produkti. Sieviešu situācija Gāzes joslā ir dramatiska. Mēs zinām, un jau zinājām pirms uz turieni devāmies par to, Cisjordānijā eh, situācija ir grūta eh, šīs apspiešanas dēļ, bet tāpat laikā, kas ir ļoti interesanti ar Palestīnu, ka uh, atklājam arī daudzas eh, izglītotas sievietes. Izglītības līmenis ir visai augsts. Eh, tas attiecas ne tikai uz palestīniešu vīriešiem, bet arī sievietēm. Tikāmies ar daudzām sievietēm, kam ir eh, ļoti augsts izglītības un apmācības līmenis. Vēl viens paradoks - bezdarba līmenis. Faktiski tas attiecas gan uz vīriešiem, gan uz sievietēm. Ir ļoti augsts bezdarba līmenis Palestīnā. Uh, Lūk, daudz paradoksi, ar ko saskaramies. Arī jautājums par ieslodzītajiem, jo nu, tas ir aktuāls jautājums. Vēl vakardien redzējām otro eh, atbrīvošanas vilni, vairāki simti tika atbrīvoti, ir tūkstošiem ieslodzīti palestīniešu. Šoreiz mēs nesatikām mies ar sieviešu asociācijām, bet uh, ja citās reizēs man ir bijusi iespēja uzklausīt uh, viņu viedokli. Palestīniešu sievietēm ir grūti apciemot savus uh, eh, tuvinieks cietumos, eh, piemēram, vīrus vai dēlus, jo, protams, ka pārsvarā tie ir vīrieši, kas ir cietumos. Uh, situācija ir ļoti grūta. Viņas tiek pakļautas pazemojumiem, viņām ārkārtīgi ilgi ir jāgaida rindās, bet tā ir kļūst par viņu dzīves ikdienu. To sieviešu ikdienu, kas gaida savu dēlu un vīru atgriešanos mājās. Izraels pusē tikāmies ar izrēlēšu sievietēm, kas mums dod cerības. Jo mēs tikāmies īpaši ar Watch um, asociācijas pārstāvēm. Tās ir izrēliešu sievietes, kas cīnās par to, lai atteiktos no tā, ka tiek palestīniešiem darīts pāri. It īpaši robežpunktos ir vairākas izrēliešu apvienības sieviešu apvienības, kur pārsvarā sievietes tiek pārstāvēts, vai arī tikai sievietes ir to loceklis, kas eh, Becelem, piemēram, Becelem ir izrēliešu asociācija, kas cīnās pret šīm netaisnībām. Ir arī sievietes, kas tāpat kā vīrieši, kā zinat, ka eh, Izrēlā arī sievietes eh, iet armi, dienē armijā, un daudzas sievietes, arvien vairāk sieviešu, iesaistās uh, cīnītāji par mieru apvienībā, kas no, noraida Palestīnas okupāciju. Tā kā arī Izraels pusē no sievietēm nāk cerības. Um, Izraels uh, sieviešu vidū, lūk, arī ir daudz interesants iniciatīvas. Priekšstādāt kungs, vēl viena tēma, kam jūs nepieskārāties, bet es zinu, kas parādās atzinumā, mēs uzklausījām arī daudzus viedokļus par Izrēlu un jautājums par laulībām. Kā zinat, Izrēlā nepastāv civila laulības. Uh, tam ir nopietnas sekas, tā skaitā attiecībā uh, uz um, uz jauktām laulībām. Eh, par, ir tikai reliģiskas laulības un šķiršanās Izrēlā nav atļauta. Un eh, sieviete, ja grib šķirties, viņa var šķirties vienīgi ārzemēs. Nu, lūk, šī tēma, ko arī vajadzētu paturēt prātā. Paldies! Paldies! Sinklērs kundze, lūdzu. Uh, Paldies, priekšsēdētāji! kolēģe Kilnielsens kundze tiešām padziļināti aprakstīja to, ko mēs darījām. Mums ir arī ziņojums, kas publicēts EU Reporter izdevumā, kur ir vairāk informācijas par šo te mūsu braucienu un dažādas pārdomas, ko tas izraisīja. Es nekad agrāk Izrēlā nebiju bijusi, pat nekā turiste, un šī bija, protams, pirmā iespēja man arī viesoties Gazā un Ramalā. Šis brauciens bija ārkārtīgi koncentrēts, varbūt pat pārāk koncentrēts. Es būtu gribējis redzēt kaut ko vairāk Izraels pusē. Es zinu, ka Izraels varas iestādes eh, ierosināja Eiropas parlamentam arī dažādus citus braucienus, bet Eiropas parlaments norādīja, diemžēl, šīs te iespējas apmeklēt citus objektus. Eh, esmu nobežījusies arī par to, ka nesaņēmu apmierinošas atbildes ne no Eiropas Savienības delegās, ne no eh, Eiropas parlamenta vadības 300 miljonu eiro Eiropas parlaments dod Palestīnas pašpārvaldes iestādē un Gazai. Ir jānodrošina tas, lai šī nauda nenoplūstu Hamas rokās tiešā vai netiešā veidā. Atbildu šo jautājumu neseņem, bet es domāju, ka ir nepieciešami lielāki noteikumi. Vēl kāda atmiņa. Mūsu delegācijā bija kāds deputāts. Viņa stāstīja mums visu par to, ko viņa zināja. Viņai likās, ka viņa zina pilnīgi visu par šo, šīm te zemēm un to problēmām. Man tas satrauc, un es nezinu, vai nodokļu maksātāji grib maksāt par šādu braucienu. Ceļojums uz gāzu bija ārkārtīgi interesants. Es domāju, starptautiskai sabiedrībai noteikti ir jāsadarbojas kopā dažādiem aģentiem, lai piemēram, palīdzēt cilvēkiem. Mēs redzējām, ka stundas notiek konteineros, piemēram, un nevis normālās ēkās. Redzējām tur, kā darbojas NVO šajā gazas teritorijā. Vēl kāda lieta. Man liekas, ka Eiropas Savienībai un parlamentam tad, kad viņi runā par cilvēktiesību pārkāpumiem, vajadzētu domāt arī par to, kādus cilvēktiesību jautājumus mēs pārkāpjam paši. Eh, Gazā un Palestīnas iestādē, protams, eh, Palestīnas pašpārvaldē, protams, tiek pārkāptas lesbiešu tiesības. Bet Eiropas Savienībā, kas notiek pagājušajā nedēļā, es uzdevu jautājumu Katrija Aštonē par lesbiešu tiesībām eh, Eiropas Savienībā. Notiek kolektīvas izvarošanas, policija piekauja lesbietas, viņas tiek arī nogalinātas Eh, Palestīnā. Ja Eiropas Savienība neko nedara, tad tas ir drausmīgi. Es uzdevu šo jautājumu pieciem ministriem. Viņi visi uz mani skatījās ļoti nosodoši un ar lielu nicinājumu. Man liekas, ka a, daudziem deputātiem arī bija ļoti neērti, ka es uzdevu šādus jautājumus. Kāda jēga mums ir veidot šādas sieviešu tiesību komitejas, ja mums ir pat kauns runāt par problēmām? Es domāju, ka tas ir. Uh, kauns, ka Eiropas Savienība šo te drausmīgo praksi nekādā veidā nekritizē un nepārtrauc. Tak. Paldies! Vai ir vēl kāds, kas vēlētos izteikties? Lūdzu. Vēl viena lieta gribēju pateikt. Sinklers kundzei pilnīgi taisnība ir lietas, par kurām mēs neuzdrošināmies runāt. Nezinu, vai kāds no jums ir kādreiz redzējis filmu, kas nesen ir parādīsies Eiropā. Tā sauc Gāzes Sivēns. Tā ir ļoti smieklīgi jauka komēdija. Bet tā kā es esmu vairākas reizes bijusi gazas sektorā, tad es varu teikt, ka viss tas, kas tiek parādīts šajā filmā, kaut arī tas ir komiskā veidā parādīts, viss, viss tā ir taisnība. Tā arī ir. Es devos uz šo filmu ar daudziem jautājumiem. Domāju, interesanti, kas tur tiks rādīts, un secinājums ir tāds, ka viss tiek parādīts pilnīgi pareizi. Visiem tiem, kas redzējuši šo filmu, es gribu atgādināt kādu nelielu ainu šajā filmā. Tur ir kaut kādas zāles, viagra. Es esmu runājis ar gāzes sektoru sievietēm, un tā ir taisnība, ka Viagra gazā ir plaši sastopama, tā tiek nogādāta turpat tuneļiem. Vīriešiem nav ko darīt Palestīnā, viņi visi bezdarbnieki. Un, nu, un tad viņi izklētēs kā māk. Nu, e, liek teikt, ka sievietes nepārāk priecājas par šādu te gazas pārpilnību, e, Viegras pārpilnību gazas sektorā. Tā ir lieta, piemēram, par ko runā ļoti maz bet tā ir realitāte, ar kur sastīmlapas sievietes, kas ir ieslēgts šajā te geto, kas sauc Gaza. Paldies! Un līdz ar to uzskatu, ka mēs varētu pabeigt astoto punktu, astotā punktu izskatīšanu un pārēt pie devītā punkta. Un tas bija mūsu dzimuma līdztiesības komitejas delegācijas vizīte Kopenhāgenā. Uh, šī delegācijas vizīte, tajā bija vēl mazāk deputāti, patiesībā tikai divi no mūsu komitejas. Es biju viens un Tarabels kungs bija otrs. Tātad divi vīrieši mēs devāmies uz Kopenhāgenu. Un eh, pirmajā tikšanās reizē mēs tikāmies ar Dānijas līdztiesības ministru. Tātad trīs vīrieši mēs runājām par sieviešu tiesībām un par līdztiesības jautājumu ievirzīšanu visas politikas aspektos. Interesanti, man tas patika. Un, eh, jā, ministra vārds saka prieksēdētājs. Tajā pašā dienā mēs tikāmies arī ar Dānijas eh, Dānijas darba tirgus ministru Meti Fredriksenu, un tajā pašā dienā mēs tikāmies arī ar jaunizveidoto līdztiesības komiteju, kas ir izveidota Dānijas parlamentā. Tā ir pilnīgi jauna komiteja, un tai bija bijusi tikai divas sanākšanas sēdes. Vēl bez tam Dānijā pie varas bija nākusi jauna valdība, un gan ministra, gan arī šī komiteja bija pilnīgi jaunizveidots, un viņi jutās jauni savās vietās. Mēs tikāmies arī ar Kopenhāgenes varas pārstāvjiem, vietējās varas pārstāvjiem, mēs tikāmies arī ar nevalstiskajām organizācijām un, kā tagad moderni teikt, pilsoniskajām, pilsoniskās sabiedrības organizācijām. Mēs tikāmies ar tā saucamajiem sieviešu lobbyiem un citām organizācijām. Varbūt šo vizīti varētu apkopot eh, tādajādi, ka tās nolūks bija izvērtēt sieviešu situāciju Dānijā un līstiesības jautājums Dānijā, bet pilnīgi noteikti arī paredzētās prioritātes šajos, šajās jomās Dānijas prezidentūras laikā, kas sāks 1. janvārī. Vispārēji runājot, pilnīgi noteikti Dānijas valdība ir ļoti ieinteresēta šos, šajos jautājumos un e, mēs tikāmies e, runājot par līdztiesības jautājumiem, tad tie varbūt tā atklāti nav diskutēti kā prioritātes Dānijas prezidentūrai, bet tiekoties Kopenhāgenā viss kā viens izteicās, ka prezidentūrai šie jautājumi būs prioritātes. Katrā ziņā tas bija ļoti īsa, tā bija ļoti īsa sēde, patiesībā bija tikai es, Tarabels kungs, kurš šobrīd šeit nav, un tad bija vairāki mūsu komitejas ierēģi. Vai ir kāds, kas vēlētos uzdot jautājumu vai ko pateikt? Nē, Anas uzdoju altiņu. Jā, jebkurā gadījumā jūs varat iepazīties ar šo ziņojumu atskaiti, ja tā varētu teikt, un līdz ar to mēs varam pāriet pie nākamā darba kārtības punkta izskatīšanas, un tas ir punkts numuru desmit. Fram till eh, punkten 10. Un tas ir pētījums par ekonomikas lejums, lejupslīdes un finanšu krīzes ar dzimumu saistītajiem aspektiem. Tātad desmitajā gadā mūsu komiteja pieņēma ziņojumu par dzimumu līdztiesības ietekmi ekonomikas lejumslīdē un otrādi. Un eh, Tad desmitajā gadā mēs nolēmām, ka šo jautājumu vajadzētu sīkāk un dziļāk izskatīt, un uzdevums tika dots Džankjāmo Bradolīnī kungam. Tā tad Liberakī kungs iepazīstinās ar šo pētījumu un dod vārdu uzreiz jums lūdzu. Okay. Thank you very much. Paldies, priekšsēdētāji. Runāšu ļoti īsi. Negribu jūs nogurdināt. Ātri šķirstīšu šos savus slaidus, pāriešu no viena pie citu un ceru, ka pēc tam mums izraisīsies interesanta diskusija. Pirmais, ko gribētu atgādināt, ir, ka šis ziņojums tika iesniegts jūlijā, 2011. gada jūlijā. Tātad kredīta krīzes sākotnējā epizode jau likās, ka ir beigusies, un sākās tāda neliela ekonomikas atlapšana. Un tomēr jau jūlijā bija pazīmes tam, kas sekos turpmāk, un sekoja otrā krīzes epizode, kas bija vēl smagāka, proti dalību valstu krīzes, dalību valstu parādu krīze. Šajā ziņojumā ir ņemti vērā notikumi līdz krīzes pirmajā, pirmā posma beigām. Pirmajā sadaļā es īsi runāšu par krīzes jautājumiem un dzimumu līdztiesību, otrkārt runāšu par jaunākajām tendencēm, pamatojoties uz statistisko analīzi, un trešajā sadaļā runāšu par politikas riskiem un mācībām nākotnē. Pirmkārt, ko mēs zinām par krīzi un recesiju? Visi laikam piekritīs, ka šī krīze atšķiras no iepriekšējām. Tā ir smagāka, tā ir garāka, un tā ir arī cita ietekme nekā citām krīzēm, ir tīpaši ietekme uz dzimumiem. Krīze sākās 2008. gadā kā kredītu krīze, tā izplatījās no finanšu pakalpojumu sektora, tālāk uz citiem sektoriem līdz 2010. gadam tā bija pārņēmusi jau visu Eiropu kā tāda vētra, kas plosījās valsts finanšu un dalību valstu parādu jomā. Šai krīzē trīs iezīmes, kas to padara atšķirīgi no iepriekšējām krīzēm. Pirmkārt, tā kā šobrīd sievietes vairāk piedalās darba tirgu, tad viņām ir daudz vairāk ko zaudēt šajā krīzē nekā iepriekšējās. Otrakārt, sievietes jau bija negatīva ietekme pieredzējušas krīzes sākumā darba tirgu. Uh, bet krīzes otrais posms, tātad publisko finanšu krīze, šķiet kaitēs sievietēm vēl daudz vairāk nekā pirmais posms, kad runa bija tikai par kredītu krīzi. Trešais iemesls, kas padara šo krīzi atšķirīgu no citām krīzēm, ir politisks dzimumu integrācija un dzimumu mērķi daudz vairāk bija iesaistīti politikas ietvarā pirms krīzes, un tādēļ sievietēm ir daudz vairāk kas ko zaudēt, ja šī politika mainīsies. Nu, piemēram, ja tiek samazināti izdevumi, ja tiek sašaurināta infrastruktūra, kas palīdz iesaistīties sievietēm darba tirgu. Šīs prezentācijas un ziņojuma pamatīdeja ir tā, ka sievietes veido ļoti būtiskus neizmantotus resursus, kas var novest pie ilgtermiņa pārticības un palīdzēt iziet no krīzes. Ekonomiskā analīze ir balstīta uz iepriekšējiem vērojumiem, un mūsu prognozes ir sekojošas. Pirmkārt, šī te sudraba maliņa, kas ir katram mākonim. Uh, Tā kā sievietes lielākoties darbojas tādos sektoros, kas ir vairāk aizsargāti darba tirgu, tad viņas nav pakļautas krīzei ļoti, ļoti stipri. Šajos sektoros viņām ir mazāk problēma. Otrkārt, pēdējais iekšā, pirmais ārā tāds scenārijs. Sievietes ir vēlāk sākušas nodarboties ar um, samaksātu darbu, un viņas ir arī pirmās, kuras atlaiž krīzes apstākļos. Trešais scenārijs - FIFO pirmais uzsāk un pirmais tiek izmests no darba tirgus, tā kā sievietes vēlāk nonāca darba tirgu, tad viņas uzņēmās tos darbus, kas bija tādi tā kā pagaidu darbi un jaunie darbi viņas netika atlaistas tādēļ, ka viņu profesijas vai amati bija tehnoloģiski novecojuši. Līdz ar to viņas arī mazāk cieta krīzes apstākļos. Ja mēs runājam par darba tirgu, tad krīzē ir divi pretrunīgi rezultāti. Pirmo ekonomisti sauc par nobiedētā strādnieka efektu nav jaunu darba vietu, un tādēļ sievietes var vienkārši izkrist no darba tirgus aprites. Un otrs efekts var būt papildus darba spēks. Tā kā mājasemniecībām ir ļoti saspringti finansiāli apstākļi, vīrietis ir zaudējis darba vietu, darbu, un tāpēc sieviete tiek iestumta darbas, darba tirgu. Uh, Gribu atgādināt, ka šajā recesijā, tāpat kā iepriekšējās, šīs divas tendences attiecas uz divām dažādām sabiedrības grupām un arī uz dažādām dalību valstīm. Visi pētījumi liecina, ka iepriekšējās recesijas mazāk negatīvi ietekmē sieviešu likteni, tādēļ, ka bija nodalīta amata, bija sieviešu un vīriešu amati un darbi. Taču Šī krīze ir ļoti smaga, smagāk nekā iepriekšējās, un laikam ejot. Recesijas mainās. Pirms 20 gadiem recesija bija mazāk kaitīga nekā tā, kas notika pirms 5 vai 10 gadiem. Tāpat jāatzīmē, ka šī recesija rāda vairāk tādu pastāvīgo bezdarbu, par ko liecina arī statistikas dati it īpaši dati, kurus esam saņēmuši no šī ziņojuma. Atcerēsimies savu izējas punktu. Izējas punkts ir pirms krīzes. Pirms krīzes Eiropas Savienībā ar apmaksātu darbu nodarbojās lielāks sieviešu proporcija. Viņu bezdarba līmenis dalību valstu vidū bija atšķirīgs jaunu bērnu mātes ir mazāk nodarbinātas nekā citas sievietes. Vientuļās mātes strādā vairāk nekā citas mātes. Pēdējie trīs punkti skaidri liecina par atšķirībām starp sievietēm un vīriešiem. Sievietes strādā mazākas darba stundas un mazāk gadus nekā vīrieši. Otrkārt, viņas arī saņem mazāk atalgojumu nekā vīrieši. Un treškārt, Iespējams, iepriekšējiem iemeslu dēļ sievietes ir nabadzīgākas nekā vīrieši, un tas ir gandrīz vai visur šāda situācija novērojama. Paskatīsimies uz šīm te salīdzinošām tendencēm. Visdziļākā recesija bija 2008. gadā šī gada sākumā bija vērojama zināma atlapšana, taču Atšķirības valstīs bija diezgan lielas. Valstis izkļuva no recesijas dažādā ātrumā. Krīzes otrā fāze skaidrāk izpaudās tādās valstīs, kurās bija publisko finanšu problēmas - Grieķija, Itālija bet sekojošos mēnešos arī citu valstu ekonomikā sākās otrā krīzes fāze. Interesanti ir secināt, ka ekonomikas atlapšana nenozīmē darba vietu radīšanu. Šī te atlapšana bija tāda anēmiska, vāja vairāk mēnešu garumā, un līdz ar to to varētu apšaubīt. Vai šis starposms tiešām uzskatāms par atlapšanu? Kā jau vairumā gadījumu recesijās, arī šeit atšķirības starp eh, nodarbinātību dzimumu vidū samazinās visās valstīs. Interesanti atzīmēt, ja mēs analizējam dalību darba tirgū, tad šeit sievietes ne tikai patur savu dalības proporciju, bet pat palielina to. Vīrieši turpretim šķiet cieši vairāk no šī nobiedētā strādnieka efekta. Viņa dalība darba tirgu samazinās, sieviešu dalība darba tirgu ir palielinājusies par 1% un vīriešu klātbūtne samazinājusies par pusprocentu. Ja runājam par bezdarbu, gribētu uzsvērt dažas lietas. Darba zaudēšana šķiet visvairāk sastopama tradicionālajās vīriešu profesijās vai sektoros Tomēr esam novērojuši līdzīgu vai salīdzināmu darba vietu zaudējumu arī sieviešu vidū. Bet tā kā vīriešu bezdarbs izējas punktā bija daudz mazāks, tad viņu bezdarba palielinājums bija tiešām ļoti milzīgs. Tas arī ir tas iemesls, kādēļ vīriešu darba zaudējums ir tik daudz atspogļots arī laikrakstos, un to arī pamanījuši politikas veidotāji. Bet taisnība ir tāda, ka darba zaudējuma apjoms ir salīdzināms. Nav tā, ka vīrieši būtu lielāk cietēji. Vienkārši krīzes sākumā vīriešu bezdarbs bija stipri mazāks nekā sieviešu bezdarbs. Līdz ar to pieaugums tur ir daudz straujāks. Un tagad pārlieksim pāri vairākiem slaidiem, vairākām detaļām, datiem un salīdzinājumiem. Pateikšu tikai to, ka krīzes sākumā vīriešu pārvaldītie sektori cieta vismagāk no krīzes, proti tie, kas nodarbināja vīriešus. Tas ir skaidredzams gan arī visās valstīs. Otrajā krīzes posmā, kad runa bija par valstu parādiem, šķiet, mēs akūtāk izjutīsim sekas tieši vīriešu populācijas vidū, jo Proporcionāli vairāk sieviešu ir valsts administrācijā un sociālajos dienestos. Un arī tādēļ, ka sievietes ir galvenās sociālo pakalpojumu lietotājas. Arī tādēļ, ka sievietes saņem šos sociālos transferus. Ir tātad trīs iemesli, kādēļ krīzes otrā fāze skars vairāk sievietes. mūsu rīcībā esošie dati, kas atspoguļo situāciju līdz 2011. gada sākumam, par to neliecina. Jo šīs tendences ir pavisam jaunas, un tās joprojām ir attīstības fāzē. Tātad, zināmā mērā, varētu teikt, ka mums ir jāgaida šīs dramatiskās sekas vēlāk. Jauniešus šķiet krīzes skar vairāk nekā briedumgadu pārstāvjus. Vecāka gadagājuma cilvēki, tātad tie, kuriem ir pāri 50 gadiem, strādā vairāk, garāk, tātad viņu dalība darba tirgu nav samazinājusies, gluži otrādi tā ir palielinājusies. Jāpaturprātā tāds fakts, ka Darba tirgus nav tāds tirgus, kurā ir vienāds spēles noteikumi. Dažādām cilvēku grupām ir dažādi pieejas līmeņi, dažādām privilēģijām un aizsardzības mehānismiem. Un, lai gan vairums cilvēku, kas strādā valsts administrācijā un pakalpojumos daudzās valstīs, ir sievietes, sieviešu pārstāvniecība tā saukto outsider grupās arī ir nospiedoša, un tie outsider ir tie cilvēki, kas strādā bez jebkādas aizsardzības. Tālāk, ja mēs runājam par politikas tendencēm, šobrīd šķiet, ka politis, politikas vide izdara neredzamu spiedienu uz šo dzimumu līdztiesības aspektu. Pirmkārt, ir publisko finanšu ierobežojumi. Praksē tiem ir ietekme, lielāka ietekme uz sievietēm, nevis uz vīriešiem. Ja mēs gribam to novērst, tad vajadzētu veikt budžeta konsolidāciju pēc tam, kad ir izdarīta dzimuma integrācijas jautājuma un dzimuma budžetēšana, zinot pavisam skaidri, kam tiks atņemt naudu. Mēs liekam lielu uzsvaru uz produktivitāti un aizmirstam, ka produktivitāte vai darba ražīgums ir ne tik daudz indivīda sniegums, bet sektora sniegums. Sievietes lielākoties darbojas tādos amatos, kuriem ir zema efektivitāte un produktivitāte, līdz ar to arī zema apmaksa jebkura sasaiste starp individuālo darba efektivitāti un darba apmaksu ir pilnīgi līdz ar to nevietā. Tas nav adekvāts rādītājs, ja gribam analizēt sieviešu situāciju. Manuprāt, galvenā problēma, kas saistās ar politiku, ja mēs skatāmies uz šo statistisko analīzi un ziņojumu secinājumiem, ir tā, ka mēs varētu kļūt pašapmierināti. Ka mēs teiktu, jā, protams, krīze ir ļoti nepatīkams pasākums, visi cieši no tās, Bet šķiet, ka sievietes līdz šim nav bijušas, teiksim, tās galvenās negatīvo seku izjutējas. Tas nav pareizi. Jo ja pirmkārt, tā nav taisnība. Jo sieviešu bezdarbs nav tik ļoti uzkrītoši kā vīriešu bezdarbs, jo sievietes strādā neformālajā sektorā, strādā ģimenes uzņēmumos, strādā daļēju laiku vai īsākas laika darba stundas viņas nav tik pamatīgi iesaistītas darba tirgu. Un viņām arī bieži vien nepienāks bezdarbnieku pabalsts, tādēļ viņas ne, pilnībā neparādās kā cietējs. Otrs iemesls, kādēļ šāds secinājums ir nepareizs un kādēļ to nedrīkstētu izdarīt, ir tāds. Pašapmierinātība raida nepareizus signālus politikas veidotājiem. Ja mēs pieņemsim to, ka, lai izkļūtu no šīs krīzes, lai radītu labklājību nākotnē visām Eiropas sabiedrībām un vienlīdzību sieviešu vīriešu vidu, mums ir jāizmanto visā pilnībā neizmantoties sieviešu darba potenciāls. Ja mēs nobīdīsim šos te dzimumu līdztiesības jautājumus uh, otrajā plānā, tad iznāks tā, ka šie vispārīgie mērķi, nu, piemēram, 75% nodarbinātība, ja runājam par visu sabiedrību, tad vēlamies, lai 75% būtu ekonomiski aktīvi. Un neaizmirsīsim par dzimumu specifiskiem mērķiem, tad varētu būt tādas situācijas, ka vīrietim varētu būt vairāk par vienu darba vietu katram un sievietēm mazāk par vienu tad varētu būt 1,5 vai 2 algu ģimene vai mājasaimniecība, bet ekonomiskās neatkarības sadalījums būtu ļoti nevienlīdzīgs. Tas ir jāņem vērā. Vēl kāds risks, kas jāpatur prātā. Vecie stereotipi, kas atzīmst. Nu, piemēram, ka īstie strādnieki ir vīrieši, Tad, ja darba vieta ir maz, tad šīs darba vietas jādod vīriešiem, sievietēm jāatgriežas pie viņu parastām nodarbēm. Viņām ir jāpazūd gluži nemanītām savas mājas virtuvē. Nu, varbūt jums šķiet smieklīgi, ka es kaut ko tādu pieminu, taču reālajā dzīvē Daudzās aptaujās, un to rezultātu mums ir pieejami, mēs redzam, ka šīs domas plaukst un zaļ visur Eiropā, visā bagātajā pasaulē. Tā, manuprāt, ir problēma. Nedrīkst uzsvērt šos vajadzētu uzsvērt šos te dzīmumu specifiskos mērķus gan darba tirgus, gan ekonomiskās neatkarības kontekstā. Ja mēs to nedarīsim, tad radīsies tāda situācija, kas stipri atgādinās iepriekšējos gadsimtus. Ja spērsim šos soļus atpakaļ, tad neapšaubām ceļš uz labklājību un ceļš ārā no krīzes būs ļoti, ļoti garš. Vispārīgie secinājumi ir tādi. Krīze sastāv no diviem posmiem vai fāzēm, starp kuriem ir tāda ļoti vāja atlapšana. Pirmais posms bija diezgan hrestomātisks, ļoti skaidra tāda krīze, kas atgādina lielā mērā iepriekšējās krīzes, arī tajā jomā, kā tā attiecās uz dzimumiem. Bet tagad tas ir iestājusies krīzes otrā fāze, tā tad šī te valstu publiskā finansējuma krīze, kas izraisa ļoti lielu nedrošību sabiedrības vidū un budžeta samazinājumi noteikti smagi skars pirmkārt sievietes un arī visu sabiedrību. It īpaši visvieglāk ievainojumās mājasēmniecības jutīs šīs te negatīvās otrās fāzes sakas. Statistikas dati laika posmam līdz 2011. gada sākumam liecina par to, ka pirmā krīzes fāze bija stipri līdzīga iepriekšējām recesijām Un tomēr mums ir vispārēji pierādījumi tam, ka otrais krīzes posms izskatās daudz ļaunāk. No visas sabiedrības viedokļa, bet jo īpaši no sieviešu viedokļa. Ir jāatceras, ka dzimuma līdztiesība nav tikai viens no daudzajiem mūsu mērķiem tas nav kaut kāds luksus, ko mēs varam atļauties, tad, ja mums ir daudz naudas. Tā nav. Sabiedrība, kas iegūs vairāk no darba sadalīšanas vienlīdzīgāks starp sievietēm un vīriešiem, ir tās sabiedrības, kas arī šobrīd atrodas vislielākajā riska situācijā. Tām ir problēmas ar konkurenci, piemēram, un tās ir līdz ar to arī pirmās sabiedrības, kas varētu atteikties no dzimuma specifiskiem mērķiem. Un tāpēc es gribētu uzsvērt četrus riskus, ar kuriem šobrīd sastopamies, ja runājam par vispārēju Eiropas Savienības stratēģiju. Pirmkārt, sieviešu bezdarbs un darba tirgus apstākļi nav tik ļoti redzamas tēmas. Un tādēļ pastāv risks, ka mēs par zemu novērtējam sieviešu ievainojamības riskus un ietekmi. Līdz ar to mēs varētu samudžināt savas prioritātes. Piemēram, mēs varētu teikt, ā, mums tagad jāatrisina vīriešu problēma, darba spējīgo vīriešu peļņas problēma. Otrā problēma dzimumu līdztiesību varētu uzskatīt par luksusa politiku un to atlikt malā, līdz iestāsies labāki, pārticīgāk laiki. Es domāju, tā būtu īsta katastrofa. Arī skatoties no recesijas izbēgšanas viedokļa. Trešais risks, kā jau pieminēju, ir tās valstis, kurās vislielākie riski ir Eh, saistīti ar ekonomiku, ir tieši tās, kurās dzimuma līdztiesība varētu nest ilgtermiņa labumu. Tur sieviešu dalība tir, darba tirgu ir mazāka, zemāka un netik plaši izplatīta. Un ceturtais risks ir tāds, ka neizpratni par dzimumu līdztiesību ir tīpaši centralizēta lēmuma pieņemšanā, piemēram, Eiropas Savienībā, kur nedrīkstam aizmirst subsidiaritātes principu. Tātad var kumulēties šī neizpratne. Un tāpēc, tad, ja skaitļi mums rādīs, ka patiešām situācija ļoti dramatiska, būs jau par vēlu risināt šīs problēmas. Mēs nedrīkstam gaidīt līdz tam brīdim, kad viss būs par vēlu. Un tādēļ mans nobeigums secinājums ir tāds. Krīze var darboties kā katalizators progresam, taču tā var kļūt arī par labu aizbildinājumu progresa apstādināšanai. Ko mēs mācīsimies no šīs krīzes? Tas atkarīgs no politiķu līderu lomas, un viņi nedrīkst būt nekādā gadījumā pašapmierināti. Ilgtermiņa progresu mēs nedrīkstam nekādā ziņā upurēt tūlītāju panākumu vārdā. Paldies! Uh, eh, tak så jättemycket. Paldies! Paldies Liberakī kundzei! Un iesaukumā vēlējos pateikt tikai to, ka mēs ļoti priecājamies, ka jūs esat sagatavojuši šo ziņojumu un ir ļoti svarīgi, lai tiktu izvēlēta uz dzimumu piedarību balstīta statistika un patiesībā arvien vairāk tiek runāts par to, ka dažādas lietas abus dzimumus ietekmē dažādi, un līdz ar to, ja statistika netiek apkopot atkarībā no dzimumiem, tad arī nevar zināt, kā tas ietekmē šos dzimumus. Tāpēc, eh, mūsuprāt, ir ļoti svarīga šī statistika, un jūs jau iepazīstinājāt mūs ar to. Viens komentārs un viens jautājums. Pirmais, eh, daudz tiek runāts par to, ka vajadzētu strādāt mazāk. Tas parādījās arī kādā no jūsu slīdītēm. Ja es pareizi saprotu, ka ar to jūs domo, domājat, ka sievietes eh, strādā ilgāk saņemot tādu pašu algu kā vīrieti, strādājot mazāk. Toties sievietes daudz piedalās brīvprātīgas darbā. Piemēram, runājot par ekonomiskās izaugsmas perspektīvu, tad eh, ir dažādas domas par to, kā varētu panākt sieviešu 75% nodarbinātību. Viena varētu būt sociālā dimensija, proti tas palielina sieviešu ekonomisko neatkarību. Otrs, ja mēs vēlamies, teiksim, veicināt ekonomisko izaugsmi, tad 75% sieviešu nonākšana darba tirgu nozīmē, ka vienkārši vairāk cilvēku būs darba tirgu vai jūs domājat sieviešu brīvprātības darbu? Otrs, ko es gribētu komentēt, tas bija jūs pieminētais produktivitātes jautājums. Daudz tiek runāts par to, ka ir jāceļ produktivitāte, un jūs jau to pieminējāt savā slīdītēs. Bieži vien sievietes strādā tādās nozarēs, kurās uh, paaugstināt produktivitāti ir tikpat kā neiespējami. Ir tā saucamās profesijas, kurās dominē sievietes, paskatīsimies kaut vai bērnu dārzus. Bērnu dārzā strādā tikai sievietes un, teiksim, rūpnīcā, kurā ražo mašīnas. Tur, protams, mēs varam produktivitāti celt, ražojot vairāk mašīnas. Bet kā tad produktivitāti palielināt bērnu dārzā vai bērniem? 50 reizes, divreiz ātrāk glaudīt galviņu vai par 25% ātrāk nomainīt pamperi. Tātad kādā veidā jūs domājat paaugstināt produktivitāti sieviešu dominētos sektoros? Tātad. Eh, par piemēru bieži tiek minēts tas, ka ja tiek spēlēta Bēthovena 5. simfonija, tad nevar to spēlēt piecreiz ātrāk, jo tādējādi produktivitāte nepieaug. Un tas bija tikai tas, ko es vēlējos pateikt. Tagad es vēlētos dot vārdu nākamajai runātājai. Jā, lūdzu jums. Merci, monsieur le président. Paldies, priekšsēdētāji kungs. Es arī ļoti novērtēju, kā jau jūs uzsvērāt, šo atzinumu, šo ļoti interesanto pētījumu. Un arī to, kā mēs šobrīd uh, skaitļus konkrēti redzam par krīzi. Pirmkārt, e, jūs jau uzsvērāt šo tēmu, un mani ļoti satrauca tā e, ideja, kas visur parādās, kas uh, no jauna attīstās, ka, ka krīzē vīriešiem jābūt prioritātei darba tirgu Manā valstī ir eh, vei, eh, tika šogad martā veikts pētījums, kur tika atklāts, ka vairāk kā 60% vīriešu uzskata, ka krīzes laikā vīriešiem vajadzētu tikt uzlūkotiem kā uh, tiem, kam darbs jādod pirmajiem. Kad jūs norādat, ka stereotipi atzimst krīzes laikā, es pilnībā piekrītu jūsu viedoklim. Šī doma ir šokējoša. Pret to mums ir jācīnās. Šīs eh, domas ir ļoti grūti apkarot, jo tās ir ļoti dziļi iesakņojušās visā sabiedrībā. Ir ļoti grūti runāt par šīm tēmām pat. Otrs komentārs. Eh, ļoti svarīgs komentārs. Mēs Visi Eiropā, dalību valstīs, ģimenēs esam daudz ieguldījuši eh, zēnu un meiteņu izglītībā. Un jaunas meitenes un jaunas sievietes eh, bieži vien gūst tikpat labus panākumus izglītībā, eh, veicot testus, eksāmenos gūstāt panākums kā jauni vīrieši. Un tāpēc man šķiet šokējoši, ka jaunām sievietēm nav vienlīdzīgu nosacījumu, lai ienāktu darba tirgū. Karjera un kar cerības uz karjeru eh, arī eh, saskaras ar, sal, ar algu nevienlīdzību. Priekšsēdētāja kungs, eh, jūs pieminējāt, ka lielu ekonomisku grūtību laikos valstis, kas grib iziet no krīzes, tām ir jāspēj mobilizēt visus pieejamos spēkus. Ehm, te ehm, ehm, jāatceras, ka arī sievietes ir ļoti daļ, liela daļa no šiem mobilizējamajiem spēkiem. Es esmu uh, veltījis lielu savas karjeras daļu vienlīdzībai starp uh, zēniem un meitnēm. Uh, visās jomās. Sievietes var strādāt visos amatos. Un, uh, ja mēs runājam par sieviešu piekļuvi darba tirgumu vai konkrētai tā nozarei, jāceras, ka viņa iesaistīšana ir viens no veidiem, kā pārvarēt krīzi. Un šis ir uh, kolektīvi, kolektīvi, ja par to aizmirst, tad par to noteikti ir jā, pret to ir jācīnās. Tāpat jūs pētījumā jūs par, labi norādat, ka vīriešu bezdarbs ir daudz redzamāks. Un uh, sievietes joprojām nav vienlīdzīgas darba tirgu. Pirms krīzes jau uh, nebija vienlīdzības un krīzē iestājoties nevienlīdzība palielinājās. Es domāju, šis ir lielisks brīdis Eh, šādu pētījumu īstenošanai, lai pieņemtu politiskus lēmumus uz to balstoties, kas ļaus mums iziet no krīzes un kas ļaus attīstīt eh, patiesu vienlīdzību. Paldies! Paldies! Un tagad dodu vārdu Gurmai kundzei. Lielas paldies, priekšsēdētāja kungs. Es eh, ļoti pateicos par jūsu paveikto darbu. Man nebija nekādu šaubu, kad krīze sākās, ka krīze redz, ka vīrieši eh, dominē eh, pār konkrētām jomām, kā eh, celtniecības, finanšu um, un automobīļu um, jo, ražošanas joma. Un ja Lehman Brothers uh, būtu Le, Lehman Sisters, ir tāds jociņš, ka krīze nemaz nebūtu radusies. Uh, Daudz valsts krīze ir uh, ietekmējis arī manas piesauktajās jomās, jo, jo īpaši tātad jomās, kuras vada vairāk vīrieši. Mēs neņēmām krīzes otro daļu gana uh, Eh, vērā, jo sievietes, lai arī sievietes te tika vairāk skarts, jo tām ir eh, īsāka termiņa līgumi, tās bieži vien nestrādā eh, pilnu laiku, tātad 8 stundas dienā. Un ir arī citi apstākļi, kas jāņem vērā. Tāpēc es uzskatu, ka ir liela nepieciešamība iegūt statistikas datus par abiem dzimumiem. Un Eiropa 2020 stratēģija ir viens vājais posms. Un es gribētu atkārtināt, ka ir tikai viens datums, e, viens e, cipars, kas jāatceras 75% nodarbinātība. Un mēs gribam e, iepriekš sasniegt tātad nodarbinātības sievietēm no 5 uz 60%, celt vīriešiem no 60 uz 70%. Ka, kopumā mēs gribam, lai strādā vairāk gan sievietes, gan vīrieši. Es ticu dzimumu līdztiesībai un es sapratu, ka Ja ir uh, lielāka dzimuma vienlīdzība, tad ir mazāk krīzes. Ja ir uh, vairāk budžets veltīts dzimumiem, tad uh, mazāk budžeti jāvelta krīzes apkarošanai. Un atcerēsimies, ka vajag arī vairāk demokrātijas. Es noteikti uzskatu, ka runājot par krīzes risinājumiem, vajag lielāku dzimumu vienlīdzību. Mums vēl ir arī jāmaina vīriešu mentalitāte. Un es ļoti priecājos, ka mana kolēģi to tikko piesauc, ka ir pašsaprotami šķiet, ka uh, vīrieši ir pirmie, kas vajadzīgi darba tirgu. Bet mums jāpatur prātā, ka darba tirgus ir pilnībā izmainījies. Uh, ir gan uh, tā saucamo zilo apkaklīšu, gan balto apkaklīšu darba vietas. Ir sievišķīgāk, ir vīrišķīgāk darbi. Ir daudz darbu tieši sievietēm, kas arī jāņem vērā. Uh, 60% sieviešu uh, strādās uh, sievi universitātēs. Un uh, es esmu nedaudz satraukta ar to, kas notiks ar nākamo vīriešu paudzi, jo šķiet, ka tie mazāk iegūst izglītības un tad kā vien uh, tiek atrasti partneri, tā ir atšķirīga problēma, kā un uh, arī darba tirgus sievišķošanās, tā teikt, ir interesanta tendence. Tāpēc es uzskatu, ka komisijai būtu izšķiroši svarīgi. Uh, nevien runāt par dzimumu līdztiesību un dzimumu integrāciju, bet arī rīkoties. Pieņemt konkrēts mērs šajomā. Kāpēc par to runāju? Ja raugāties uz krīzi, sievietes kļūst arvien izmisušākas. Sievietes novērš prom no politikas un uh, simpatizē ekstrēmismam, Nu, jāsacina, ka Eiropas pilsoņiem to nevajadzētu uzlūkot kā kaut ko atbalstām. Cerēsim, ka ne vien mēs, kas esam šai eh, zālē, izlasīs šo svarīgo dokumentu, bet ka to ņems vērā kā ļoti pozitīvu dokumentu un kā atcerēsimies, ka krīze ir arī iespējas brīdis. Šobrīd pastāv iespēja eh, vairāk sievietes ņemt vērā uh, un iesaistīt lēmumu pieņemšanā. Lielas paldies! Es ļoti novērtēju komandas darbu pie šīs tēmas. Paldies! Un tagad dodu vārdu Estrelas kundzei. Obrigada, Sr. Presidente. Eu também me quero associar à. Paldies, priekšsēdētāji kungs. Arī es vēlētos pievienoties tiem, kuri uzteica Liberakī kundzi par ļoti labi sagatavoto pētījumu. Tas ir arī tāds nedaudz savādāks skatījums uz visiem šiem jautājumiem. Jo, protams, ka pētījumi šajā jomā ir veikti daudz, bet uh, tieši sieviešu likteni šajā krīzē pētīts atsevišķi varbūt nav. Sievietes šo krīzi nedz uzsāka, nedz arī padziļināja, tomēr sievietes šobrīd ir kļuvušas par krīzes galveno upuri. Interesanti būtu pieminēt arī to, ka, piemēram, Amerikas Savienotajās valstīs tieši sievietes tika pieaicinātas, lai sakārtotu un savestu kārtībā krīzes saputrotās lietas, bet sievietes jau šo krīzi neuzsāka. Mēs zinām, ka krīzes ietekme uz sievietēm ir lielāka, un īpaši krīzes otrā etapa ietekme uz sievietēm ir lielāka nekā uz vīriešiem. Tātad krīzē ir būtiska ietekme atkarībā no tā, kādam cimumam cilvēks pieder. Jo krīzes pirmajā etapā uh, visvairāk cieta tieši nekustamā īpašuma tirgus, un šajā nekustamo īpašumu jomā visvairāk strādā vīrieši. Līdz ar to sievietes skartas īpaši daudz netika, kamēr krīzes otrajā etapā, kur krīze jau ir paplašinājusies uz visām dzīves jomām, un ik viena valsts pasaulē gan drīz ir spiest īstenot taupības režīmus, tātad šajā otrajā krīzes etapā sievietes tiek skartas īpaši smagi. Kā jau jūs, Liberakī kundze, pareizi minējāt, sievietes eh, pēdējās iesaistās darba tirgu un pirmās no tā tiek izmests laukā. Un eh, to pilnīgi skaidri var redzēt, īpaši skaidri var redzēt tieši krīzes apstākļos. Jo, kā jau šeit kolēģis teica, stereotipi jau arī valda un ir spēcīgi. Un stereotipi, kas ir piesaistīti abiem dzimumiem vēl ir dzīvot spējīgi. Kaut vai par piemēru varētu minēt to, ka mē, es eh, pirms kāda laika Twitterī ierakstīju par mūsu sēdi, un es eh, pajautāju šajā Twitter blogerī, kāda tad ir dzimuma līdztiesības jautājuma ietekme kāda ir krīzes ietekme uz dzimumiem. Un bija cilvēki, kur man Twitterī atbildēja, kāpēc mums vispār ir jārunā par dažādiem dzimumiem un krīzi. Es domāju, ka vēl mums ir dāls un garš ceļš ejams, iekams mēs izmainīsim mūsu domāšanu. Un vēl vienu aspektu vēlējos šeit pieminēt. tā saucamie mikrokredīti un projekti, kur šie mikrokredīti finansē, uh, tiem ir daudz labāki rezultāti. Kaut vai pieņemsim 90% no visiem ļoti labi strukturētajiem projektiem, izrādās, ka šos projektus ir īstenojusi un sagatavojusi un uzrakstījusi sievietes. Protams, ka šie projekti nāk par labu ne tikai sievietēm, kas šos projekts īsteno, bet arī ģimenēm un viņu bērniem. Un patiesībā tas man ļoti pārsteidz, jo tieši ekonomiskās krīzes apstākļos un eh, taupīguma apstākļos šodien situācija ir izveidojusies tāda, ka, piemēram, grieķu bērniem grieķu bērni cieš badu, viņiem nav pietiekams uzturs, un es lasīju, ka ir bijuši grieķu bērni, kuri šodien skolā ir paģībuši, jo viņi nav ēduši divas dienas. Civilizētā Eiropā, attīstītā labklājības valstu Eiropā bērni cieš badu. Mums ir jāpadomā, kā šī krīze ietekmēs bērnus un es domāju, ka to vajadzētu ļoti cieši izskatīt un runāt saistībā ar citām problēmām. Priekšsēdētais, paldies! Estrēlas kundzei, un tagad vēlētos dot vārdu Liberakī kundzei noslēguma vārdiem lūdzu. Uh, all... Paldies! Vispirmām kārtām es vēlētos pateikties visiem, kuri izteica savus komentārus. Un um, arī par to, ka jūs šo ziņojumu tik sirsnīgi un ar prieku uzņē, uzņēmāt. Es no sirds ticu tam, ka mums ir nepieciešams statistikas datus vāt saskaņā ar to, vai statistika attiecās uz sievietēm vai uz vīriešiem. Un man liekas, ka ir nepareizi ka šobrīd statistikas dati netiek vākt atsevišķi sievietēm un vīriešiem. Tagad pārliekšu uz pavisam citu jomu. Stereotipi, protams, eksistē. Stereotipi dzīvo un tos laust ir ļoti grūti. Šie stereotipi patiesībā kā taustekļi ienāk daudz lielākās un dažādākās dzīves jomās, nekā mēs to vēl spējam iztēloties. Un patiesībā stereotipi dzīvo tik dziļi mūsu muguras smadzenēs, ka mums ir jāapziņās viņi, lai mēs varētu sākt ar tiem strādāt. Un tāpēc es uzskatu, ka šobrīd eh, tas ir ārkārtīgi liels risks nerunāt par šiem jautājumiem, jo dzimuma līdztiesībā uh, ir daudz ticis panākts, pie tam ne tikai Eiropā, ar visā pasaulē, pat visnabadzīgākajās pasaules valstīs ir vērojama pozitīva notikuma attīstība. No otras puses mums ir jāsauc lietas pareizajos vārdos. Hierarhija, prioritātes un cilvēku mentalitāte, pie tam mentalitāte ne tikai individu līmenī, bet arī sabiedrības un valdības līmenī Viss tas darbojās jau iepriekš iestrādāto vērtību labā. Un modus operandi sevi pats stiprina. Jau ir atrunāts, kam ir jādara kas, cik ilgi un kāpēc. Tāpēc uzskatu, ka jā, var izveidoties situācija, kad visšovinistiskākās, vīriešu šovinistiskākās un patronizējošākās vērtības kuras eh, tiek atgrūstas un tiek izmestas laukā pa durvīm, ļoti vieglā un neredzamā veidā atgriežas atpakaļ telpā caur logiem un skursteņiem. Protams, ka sievietes strādā mazāk, un, eh, protams, mēs nevaram neņemt vērā to, ka sievietes strādā ilgākas darba stundas kopumā ņemot, Un tomēr apvienotajā karalistē, uz kuru balstās arī šis ziņojums, apvienotajā karalistē bija radies priekšlikums, ka šobrīd Angļu ģimenēs maksā apmaksāto un neatmaksātos nostrādāto stundu skaita atšķirība samazinās, bet iemesls tam ir tas, ka nevis eh, vīrieši mājās strādā vairāk, bet gan sievietes strādā mazāk. Tāpēc, kad ir daudz aparātu, kas sievietēm atvieglo mājas soli, vīrieši nedara vairāk mājās. Tātad tā ir labā ziņa, bet tomēr mums šī ziņa ir jāinterpretē, jo ir jau statistikas dati, kuros ir iekļautas zemūdens klintis, un sīkāk pavērtējot statistikas datus, mēs saredzam kaut ko tādu, kas nav bijis saredzams ar pirmās, pirmo acu uzmetienu. Un, piemēram, runājot ar, ar vienkāršiem cilvēkiem, ar vienkāršiem ļautiņiem, tad cilvēki uzskata, ka krīzē pievelkot klāt dzimumu vienlīdzību, tas ir pilnīgs bulšits. Mums viņi ir jāpārliecina, ka nē. Vēlētos vēl noslēgumā varbūt piebilst vienu momentu. Nav tā, ka visas sievietes varam mest par vienu kārti. Sievietes arī ir daudzas un dažādas, un sievietes krīze dažādi ir ietekmējusi un arī dažādos etapos. Varbūt, ka prioritāšu izvirzīšanas ziņā mums vajadzētu sākt ar tām sievietēm, kuras ir riska grupā. Nodefinēt eh, viss ievainojamāko grupu prioritātes, un mums ir jābūt ārkārtīgi pārliecinātiem, privilēģiju pārkārtošanā, tātad tā saucamās visievainojamākās grupas, vai tās būtu sievietes, vīrieši vai abi, mums ir par to jādomā. Paldies, man bija ārkārtīgi liels prieks piedalīties diskusijās un sagatavot šo ziņojumu. Paldies! Paldies Liberakie kundzei! Mums tiešām ir ārkārtīgi liels prieks, ka jūs varējāt piedalīties mūsu sēdē un prezentēt savu ziņojumu. Un, eh, kā jau jūs dzirdējāt, interesi ir ārkārtīgi liela, un patiesībā tas ir ļoti svarīgs eh, ziņojums, un tas būs būtisks stūrakmens mūsu tālākajā darbā. Vēlreiz paldies! Un tagad mēs varam pāriet pie nākamā darba kārtības punkta, un tas ir mūsu sēdes slēgšana. Rītā pulkstens 9.00 precīzi mēs sāksim ar ziņošu, ar balsošanu. Un tiešām sāksim 9.00 un nevis 9.05 vai 9.10, 9.00. Un līdz ar to mēs šobrīd beidzam agrāk, bet rītā sākam precīzi. Paldies!